pabeigt savus fotografēšanas pasākumus maksimāli drīz, lai varētu doties. Un tagad es gribētu lūgt arī ikvienu ieņemt vietas, lai mēs varētu ļoti uzmanīgi auditorijā klausīties, sekot eh, noti eh, notiekošajam, uzklausīt ļoti interesantos jautājumus un interesantās atbildes. Lūdzu, prese, ja jūs tagad varētu mūs atstāt, jo mēs vēlamies sākt darbu. Back, Vai es varu lūgt tik vienu arī zāles aizmugurē ieņemt vietas? Okay. Thank you very much indeed. Paldies visiem par sadarbību. Uh, so, and... Un, dāmas un kungi, atkal es gribētu jūs aicināt vēlreiz ieņemt vietas izturēties klusu, lai mēs varam uzsākt šo ļoti svarīgo uzklausīšanu. Paldies! Man ir prieks, kā IMCO komitejas priekšsēdētājiem, sirsnīgi sveikt Mišelu Barņē, kandidātu komisāra amatam iekšējam tirgum. Šajā uzklausīšanā, šajā pēcpusdienā. Es vēlos visiem atgādināt jums, ka saskaņā ar vadlīnijām apstiprinājumam no Eiropas komisijas eh, Parlaments izvērtēja komisāru kandidātu balstoties uz vispārīgiem kompetencēm, personisko neatkarību, izvērtēja eh, viņa zināšanas, un viņa komunikācijas spējas. Tas e, ir mūsu mērķis e, darbam turpmākās trīs stundas šajā pēcpusdienā. Un runājot par perspektīvo portfeli komisāra. Es gribētu mazliet e, citēt no vēstules, ko Barosu kungs ir nosūtījis Barņie kungām, paziņot viņam par iecelšanu kandidātu statusā, un viņš norāda, ka Eiropai ir nepieciešama spēcīga, dinamiska politiska komisija, lai varētu nodrošināt vadību eh, darba virzīšanā, un šajā kontekstā komisijas, eh, komisāra kandidāts Barņiekungs būs atbildīgs par iekšējā tirgus eh, jaunu nostāļu veidošanu, par pakalpojumu brīvu apriti, intelektu intelektuālo īpašumu un profesionālu kva kvalifikācijām. Un mēs šo uzklausīšanu e, struktūrēsim tādā veidā, kā finanšu pakalpojumu ziņā, kas ir ļoti būtiska sadaļā. E, mana kolēģe Šārona Bolza, kas ir ekon komitejas priekšsēdētāja, vadīs atsevišķu sesiju par finanšu pakalpojumiem E, kura sāksies e, sēdes vidējā daļā. Tādā veidā arī mēs e, uzklausīšanu organizēsim. Un vēl es vēlos piebilst, ka mēs aicinām iesākumā nākt klajā ar paziņojumu aptuveni 7 minūšu garumā, pēc tam būs 20 minūšu jautājumi, kurus uzdos visu politisko grupu pārstāvji iekšējā tirgus komitejā, koordinatoru vai aizvietotāji, un Visiem jautātājiem no parlamenta puses būs viena minūte jautājumam, tad komisijai divas minūtes atbildēja un viena minūte papildu jautājumam. Es ļoti stingri sekošu laikam, Balzas kundze darīs tieši tāpat, mēs jau vakar. Uh, strādājam tieši tādā pašā veidā, un mēs vēlamies izdarīt visu, lai mēs strādātu maksimāli efektīvi. Es gribētu kolēģis lūgt uzdot īsus konkrētus jautājumus pēc būtības un būtiskus papildu jautājumus. Un noslēgumā komisārs nāks klajā ar noslēguma paziņojumu pirms mēs pārējām pie sēdes nākamās daļas, un vēl, eh, es vēlos visiem atgādīt arī to, ka eh, šī sēde tiek straumēta parlamenta tīmekļa vietnē, un tā būs pieejama verbatim ziņojuma veidā un parlamenta televīzijā. Un tagad man ir tik tiešām liels prieks uzaicināt komisāru kandidātu Mišelu Barņē, kuras sirsnīgu sveicu no visi, visas komitejas locekļu vārdā. Viņš šobrīd atrod savā pārējas per, periodā. Viņš eh, pēdējo sešu mēnešu gaitā bija mūsu komitejas loceklis, un tagad viņš ir mūsu komitejas priekšā, jo parasti jūs skatāties uz pretējo pusi, Barņiekungs. Bet es vēlreiz jūs sirsnīgi sveicu un dodu jums tagad vārdu. Paldies, priekšsēdētājs. Es nesēžu tajā pašā vietā, bet eh, es eh, tiešām esmu priecīgs atrasties tajā pašā telpā. Priekšsēdētāji un priekšsēdētāji, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Eh, šodien es uzstājos jūs priekšā kā politiķis, kurš vēršas pie politiķiem politiķis, kurš apzinās to, cik Svarīga ir demokrātiskā leģitimitāte, kas apzinās eh, parlamentārā darba un parlamentārās kontrolas svarīgumu, un kurš kops, eh, kopš jau samērā ilga laika ir ar brīvprātīgu Eiropas apņemšanos, eh, par kuru esmu gatavs ikvienā brīdī atskaitīties. Es gribētu uzsākt šo uzklausīšanu, kas ir ļoti prasīgs un svarīgs brīdis, ar uh, mazliet personisku, uz mazliet personiskas nots. Mani dziļi iespaidoja referenduma neveiksmē Francijā par Eiropas konstitūciju 2005. gadā. Man tik tiešām tas dziļi iespaidoja ļoti daudz, e, ir iemeslu šim negatīvajam balsojumam, bet it īpaši manā izpratnē e, tas paudā e, lielas Francijas tautas daļas neapmierinātību, un tas bija pierādījums tam, ka Eiropa ir attālinājusies no saviem pilsoņiem. Savukārt Eiropas projekts, godējumi deputāti, Eiropas dibinātāja projekts bija ar mērķi veidot plašu kopējo tirgu, eh, kopīgu ekonomisko un sociālo dzīvi. Vēlme būt kopā, eh, kas izpaužas caur ieinteresētību būt kopā. Un ar to darbības kapacitāti, kādu jūs varēsiet man piešķirt, ja uzskatīsiet eh, to par iespējamu, un ar eh, komisijas priekšsēdētāju Barozu paļāvību mana stratēģija šo piecu gadu laikā būs samierināt šo vēlmi būt kopā un nepieciešamību būt kopā globalizētajā pasaulē, kādā mēs tagad dzīvojam. Tāpēc ir iekšējā tirgus pašā centrā jābūt tiem, kuri tajā dzīvo, kur to izmanto katru dienu - pilsoņi, patērētāji, uzņēmumi. Un šajā pirmajā uz, eh, daļā priekšsēdētāja eh, Malcolm Harbour, es runāšu par vājiem punktiem. Eh, pirms dažām nedēļām Mario Monti IMCO komitejā runāja par iekšējā tirgus nogurumu. Eh, manas ambīcijas, dāmas un kungi, ir jums piedāvāt eh, piešķirt eh, jaunu elpu turpmākajos piecos gados iekšējam tirgum, un saskaroties ar krīzi, mēs esam atklājuši spēku un interesētību būt kopā daudz vairāk nekā tad, ja mēs katrs esam pats par sevi. Pašreizajā ekonomiskajā un sociālajā kontekstā tiek likts uzsvars uz visām valdībām, lai tās meklētu nacionālas eh, valstu atbildes un reakcijas uz šo krīzi, un tomēr mēs apzināmies, ka iekšējā tirgus eh, sadrumstalotība eh, kavē konkurētspēju. Un tā kā ļoti daudzās jomās mums ir kopīgi likumi, tad mums ir ļoti grūti tos iztenot vienādā veidā. Tas viss kopā veido barjeras apmaiņām, tas veido maksājumus eh, un papildus nastus uzņēmumiem, un tas vieš neizpratni pilsoņus. Es tāpēc kopīgi aicinu jūs eh, mēģināt atbrīvoties no šiem šķēršļiem. Es aicinu konsolidēties un gūt panākums kopīgi. Eh, pārējais periods, kurš uzsākās pirms 20 gadiem Žakdelora vadībā, no katra nacionālās pozīcijas uz no viens, eh, no vi, katrs par sevi pozīcijas uz eh, eh, viens par visiem un viss par vienu pozīciju. Un Par to jau runā Žozē Manuels Barozu savā darba kārtībā 2020. gadam. Un es gribētu, dāmas un kungi, runāt par savām četrām prioritātēm. Pirmā - paļāvība, kas ir maksimāli jāstiprina. Un uh, Eh, iekšējā tirgus aizsardzība. Iekšējais tirgus nav birokrātisks izgudrojums, tas ir mūsu tirgus un tas attiecas uz mūsu ikdienas dzīvi. Tam ir jānodrošina drošas preces un droši pakalpojumi, kas ir piekļūs, eh, kam ir piekļuvi visiem Eiropā. Tam ir jādod iespēja arī pilsoņiem un uzņēmumiem pilnībā īstenot savas tiesības. Es gribu nosaukt dažas. Pa, tiesības patērēt brīvi un paļāvīgi Eiropas mērogā situācijā, kad internets eh, nodrošina vairāk piedāvājumu, es gribētu stiprināt elektronisko tirdzniecību, veidojot eh, drošu struktūru un ietvaru, kas piešķir patērētājiem eh, visas iespējas, tiesības dzīvot un strādāt šajā vidē ar savām atzītajām profesionālām kvalifikācijām. Dalībvalstīm jau pirms diviem gadiem vajadzēja transponēt direktīvu uh, no 2005. gada daudzas valsts nav no to izdarījušas. 20% problēma, eh, kas tiek iesniegta solvit tīklā, attiecas konkrēti uz šo tematu, un es uzņemšos savu atbildību. Ja ir nepieciešams, es strādāšu vēl vairāk, piemēram, strādājot ar attiecīgajiem nozarēm, lai piešķirtu Eiropiešiem. Ja Eh, to eh, profesionālo situāciju, kādu viņi sagaida. Uzņēmuma tiesības attiec pirmkārt uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Es uzsveru pirmkārt, lai tieši tie varētu izmantot plašo tirgu. Pakalpojumu direktīva ir paredzēta, lai varētu atbrīvot visu šo eh, potenciālu. Un mana prioritāte būs sekotam, lai šis teksts nekavējoties un pilnībā varētu stātos spēkā. It īpaši šeit ir jāpiemina Eh, vienas pieturas aģentūra un administratīvā kooperācija. Man otrā prioritāte priekšsētāji ir eh, augstāk novērtēt radošo garu un inovācijas. Tas nozīmē mūsu Eiropas iedzīvotājs, viņu kultūras, Eh, viņu kompetences un radošās spējas. Mēs nevaram būt piekāpties eh, jautājumos, kas ir saistīti ar Eiropas eh, ra, radošo personu aizsardzību. Es būšu nepiekāpīgs visā, kas attiecas uz Eh, radošās domas aizsardzība, taču digitālajā aizsardzībā kas, eh, un digitālajā pasaulē, kas kļūst aizvien pieejamāka, mums ir jādomā par autortiesību aizsardzību un par to, kā mēs labāk varam aizstāvēt tiesības internetā. Eh, tajā skaitā arī tā saucamajiem bāreņu darbiem, ja bez autordarbiem. Mums ir jādara viss, lai mēs varam izvairīties no pirātiskām praksēm. Tāpat mums ir jārunā par indus, rūpnieciskām inovācijām. Mūsu uh, rūpniecība ir ļoti sarežģīta, un es gribu panākt Eiropas patentu ieviešanu, izmantojot visas iespējamās tehnoloģijas, un tajā pašā laikā uh, pārdomājot par regulējumu par lingvistisko jautājumu, un arī uh, domājot par juridisko aizsardzību, runājot par uh, Eh, eh, radošo garu, inovācijām, nodarbinātību. To visu apdraud viltojumi, kas apdraud gan Eiropas pilsoņu drošību eh, un kas kavē tiešā veidā uzņēmēju darbībai un uzņēmumiem. Un es aizstāvēšu vienmēr to, lai mūsu rīcībā būtu efektīvs eh, sankciju arsenāls Eiropā, un es strādāšu ciešā sadarbībā ar kolēģi, kas nodarbu, nodarbosies ar fiskalitāti un pretkrātnieciskām darbībām. Eh, trešā prioritāte. Ir, tā, ir tāda, lai pilsonis būtu Eiropas tirgus pašā centrā. Tas, tam ir jākļūst par mūsu uh, Eh, sociālās tirgus ekonomikas modelim. Mūsu izpratnē tirgum ir jābūt cilvēks progresa eh, interesēs un nevis otrādi. To mēs varam iztenot uzlabojot dzīves apstākļus, garantējot piekļuvi um, kvalitatīviem uh, publiskiem pakalpojumiem un dodot iespēju pilsoņiem attīstīt savas prasmes un aizsargāt savas kultūras. E, šajā sakarā esmu iecerējis e, dot visas iespējas fondiem un filantropiskām darbībām. Es, tāpat arī es e, pārdomāšu tās, par tā saucamo sociālo uzņēmēju darbības likumu, lai labāk varētu uzņēmumiem cīnīties pret atstumtību. Un visbeidzot, mana ceturtā prioritāte - iekšējam tirgumam ir jābūt klātesošajam jaunajā izaugsmē, kāda mums ir nepieciešama, kas ir ekoloģiskāka, taisnīgāka un noturīgāka. Un es uzstāju uz labāku likumdošanu tieši tā, kā tas ir norādīts Lisbonas līguma 9. pantā um, par uh, sociālo ietekmi un vidas ietekmi. Šeit es gribētu pieminēt 2000 miljārdu eiro uh, finansējumu E, kas ir e, paredzēti, lai veicinātu vides aizsardzību, sociālo integrāciju un inovāciju. Tāpat arī es e, gribu pieminēt mūsu ieteikumus par atlīdzību vadītājiem, un tas attiecas ne tikai uz bankām, un par akcionāriem un strādājošajiem. Tāpat arī es sekošu tiešai sadarbībā ar citiem komisāriem izplatīšanas sektorā. Šeit ir runa par attiecībām starp ražotājiem, izplatītājiem, uh, Un, lūk, dāmas un kungi, tās ir e, galvenās vadlīnijas, e, kuru sakarā es gribu sadarboties ar jums e, sadarbībā ar ministru padomu, sadarbībā ar reģionu komiteju un ekonomiskas un sociālo lietu komiteju. Tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Well, thank you very much. Uh... Liels paldies! Es eh, jums eh, devu diezgan daudz laika, ar citiem es nebūšu tik žēlīgs. Tagad turpināsim ar jautājumiem. Un man ir liels prieks eh, dot vārdu Andresam Švābam, kas ir Eiropas Tautas partijas grupas koordinātors IMKO komitejā. Viņš uzdos pirmo jautājumu, lūdzu. Šie komisāri. Dārgais kolēģi, dārgais komisāri kandidāts, mēs jūs vērtējam kā komisā, eh, kompetentu komisēru šajā parlamentārā komitejā, un bija liels prieks, eh, ka jūs uzņematies vienu no vissvarīgākajiem dosie šajā šajā jomā, kas ir patērētāju aizsardzība. Komisāra kandidāta kungs, jūs tagad ļoti iespaidīgā veidā aprakstījāt to, ko jūs turpmākajos gados vēlties sasniegt Eiropā kopā ar mums, bet pagātnē esmu lasījis dažādus dokumentus, uh, kur jūs gribējāt eh, runāt par eh, to, ka jūs eh, dažas valsts uzskatāt par priekš, prioritārākām, un jūs runājāt par savu politisko pieredzi, tāpēc es gribēju jautāt, kā vērtēt šo jūsu attieksmi, un vai es pareizi saprotu, ka jūs neno vienas politiskās partijas nevienā valstī neļausieties iespaidosties, un ka jūs būsiet neatkarīgs, un uh, pilnībā vienlīdzīgi attieksieties pret visām valstīm kā komisārs. Paldies. Godātais augsti, godātais Švāba kungs, es ļoti augstu vērtēju darbu, ko paveicām kopā, es to neaizmirsīšu. Es, uh, um, šajā komitejā esmu strādājis un esmu pārtraucis darbu, lai kļūtu par uh, komisāru, un es ļoti augstu vērtēju šo um, darbu, šo darba atmosfēru un uzticības gaisotni kāda valdēja. Švābkungs, jūs uh, pieminējāt man politisko uh, iesaisti uh, šajā kreisajā um, spārnā. Uh, Jā, es 14-15 gadu vecumā aktīvi iesaistījos politikā un, jā, esmu lepns un gribēju palīdzēt uh, izcilam politiķam uh, ģenerālim de Gaulam un būt tādā progresīvā izpratnē. Uh, vai pa kreisi, vai pa labi, nu, tas nebija tik ļoti note nozīmīgi. Tā bija mana līnija, mana uh, izpratne. Uh, Uh, viņš bija tuvs tam, ko citās valstīs rauc par sociālo tirgus ekonomiku, un to arī es atbaldi, atbalstīju. Un tajā laikā, tieši tajā laikā arī Eiropas uh, ļoti izcils uh, um, politiķis, ja jūs uh, ieradīsieties manā birojā, trešajā stāvā šajā uh, ēkā, um, man ir fotografija, un es katreiz ņemu to līdzi pārvācos. Tā ir Ādenauer uh, fotografija, un kad Un tas arī ir iemesls, kādēļ es Eiropas lietās tik aktīvi iesaistos. Tādēļ Švāba kungs, mm, jūs, dāmas un kungi, jums nevajadzētu absolūti e, šaubīties nevienā brīdī par uh, to, kā respektēšu to zvērstu, uh, e, kur došu um, kopienu tiesai, ja tā vēlēsieties, ja man um, iecelsiet. Uh, Tas ir kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs uh, zvērēt, būt neatkarībam, neatkarīgam no pilnīgi visām uh, interesēm un darboties Eiropas interesēs. Tā būs mana līnija. Ah. Um, dank, um. Paldies, saka Švābkungs. Es no jūsu atbildes saprotu, ka jūs uh, līdz ar to vēlaties veicināt arī to, lai iekšējais tirgus kļūtu tuvāks uh, cilvēkiem, pilsoņiem. Uh, un uh, veicināt to, uh, lai um, iekšējais tirgus uh, radītu arī priekšrocības cilvēkiem iekšējā tirgu. Un es pieņēmu, ka jūs rūpēsieties par šo, par to, ka, lai šī iekšējā tirgus funkcija, aptverot visas jomas, atkal kļūtu ļoti aktuāla turpmākajos piecos gados. Paldies! Švāba kungs iekšējais tirgus ir Eiropas projekta nu, centrālais, centrālā daļa arī jau kopš 50. gadiem, un arī pirms tam vēl līgumos tas tiek minēts. Un es domāju, šī solidaritāte ir ļoti, ļoti nozīmīga. Dažādās valodās tas, protams, ir ļoti dažādi izpaužams, bet šī kopība nesaplūstot ir ļoti nozīmīga būt uh, daudzveidīgiem, ne, nesaplūstot. Un šis iekšējais tirgus pārklāja daudz sektors. Es neesmu vienīgais, kas strādās uh, lai šis iekšējais tirgus būtu veiksmīgs. Man šeit ir saraksts, man liekas, ir 13 komisāri, kas strādās, lai 1600, iedomājieties, 1600 direktīvu regulu tiktu īstenot iekšējā tirgus sektora arī šajā jomā. Un četras brīvības, kas ir tās pamatbrīvības, tās būtiskākās, tās praktiski ir Eiropas projekta mugurkauls. Un tās atbalstīšu un rūpēšos, lai tās tiktu respektētas. Uh, the... Paldies. Nākamo jautājumu uzdos sociālistu koordinators Gefārds Kunze. Uh, paldies, priekšsēdētāja Barņē kungs. Es varu turpināt ar to, ko jūs tikko minējāt. Agrāk Eiropas komisija iekšējā tirgus jomā savu politiku koncentrēja galvenokārt uz konkurenci un deregulāciju. Tas piespieda Eiropas parlamentu regulāri un bieži vien arī ar panākumiem uh, īstenot pamatīgas izmaiņas, lai pilsoņu intereses un jo īpaši darba ņēmēju intereses atkal tiktu ņemts vērā politikā. Tas uh, ļoti skaidri kļūst redzams pie pakalpojumu direktīvas. Uh, Trešais pants eh, Lisabonas līgumā, kas stājās spēkā pagājušā gada 1. decembrī, pārēdz eh, sociālās Eiropas politikas eh, virzības stiprināšanu. Kā jūs vēlaties īstenot šo te jauno virzību, kā jūs to konkretizēsiet un ar kādām iniciatīvām mēs varam rēķināties? Vai jūs re, re, regulāri iesniegsiet parlamentam sociālos ietekmes novērtējumus? Madame Gebhardt, d'abord. Euh, Gebhardts kundze. Pirmkārt, eh, es pats eh, arī atsaucos uz pakalpojumu direktīvu un uh, vēršoties pie jums saku, ka šis ļoti nozīmīgais darbs, ko, teic, ko veids parlaments un sadarbībā ar cikiem, ir. Uh, tāds, ka šī direktīva vispār ir kļuvusi par uh, iespējamu sākot no komisijas uh, sākotnējā uh, projektu, un mans uzdevums tagad ir uh, padarīt to uh, eh, ieviešamu tādā cilvēciskā jomā arī. Manā skatījumā Eiropas tirgus, um, vienotais tirgus um, darbojas ar solidaritāti, un atgādināšu, jo tiešām arī uh, atsaucos uz Žakta Loru un pirms 20 gadiem aptuveni, kad. Uh, Uh, vienoto mm, aktu uh, ar valstu valdību vadītājiem un parlamentu atbalstu, viņš prezentēja pakotni, Delora pakotni par solidaritāti un kohēziju. Šajā politikā es ļoti labi zinu, jo mm, iepriekš kā uh, komisārs. Uh, um, rūpējos par um, to visjaukāko manā skatījumā, par reģionālo un kohēzijas politiku. Un uh, Žakam de Lauram bija taisnība, um, šī uh, plaisa ekonomiskā, reģionālā, sociālā jomā ir um, bijusi un es attīstīšu un strādāšu, lai tuvinātu cilvēkus, lai tuvinātu tirgu uh, cilvēkiem, lai mazie un vidēji uzņēmumi un cilvēki varētu veiksmīgāk uh, nākotnē skatīties, uh, lai kāpinātu kapacitāti, lai veicinātu atpazīstinību, lai būtu aizsargāti citās valstīs tajā brīdī, kad patērējam arī elektroniskie, elektroniskā veidā nopirktās preces. Tas ir uh, uz to tas ir paplašināms. Un um, maksājuma līdzekļus nu, mums mm, jāraugās, lai piedāvājums būtu pie tāds plašāks. Uh, Un uh, vispārējās nozīmes pakalpojumi tie skar daudz cilvēkus un uh, īpaši arī tos, kas ir ar uh, vidējākumu līdzekļu un taupīgi un izolēti. Jā, es uh, prezentēšu sociālās ietekmes uh, novērtējumus un darīšu to un prezentēšu tos parlamentam. Paldies, vai es varētu lūdzu tad arī to uztvert tā, jūs varat vienkārši atbildēt jā vai nē, vai tad, tad jūsu atbildi varu saprast tā, ka jūs uh, esat par savu sociālā progresa klauzulu, ka iestāsieties par tādu un vai iekšējā tirkus likumdošanā tādu ieviesīsiet? La, la, la clause de... Enfin, moi, je pense, Madame Gebhardt. Gebhards kundze, es domāju, ka man atbildi ir jā. Ja mēs runājam par sociālo uh, kopā ietekmi un vidas ietekmi. Pat ja tas nav ie, uh, paredzēts, manuprāt, tas ir uh, ļoti nozīmīgi sociāls un ekonomisks. Visi tie priekšlikumi, kurus izteikšu jauns vai pārskatītos, jā, tad skatīsimies uz šo ietekmi un skraucīsimies, lai šie pētījumi būtu kvalitatīvi, lai parlaments regulāri tiktu informēts par šīs ietekmes uh, novērtējumu rezultātiem un šos pētījumus saņemt. Manā skatījumā iekšējā tirgus attīstība ir kopā ar progresu, ar sociālo progresu. Es nevaru iedomāties nevienu iniciatīvu, kas ne, būtu virzīta uz cilvēks progresu, uz sociālo progresu, uz Eiropas sabiedrības progresu. Jā, atbildi ir jā. Uh, thank you very much. Uh, Christian... Liels paldies. Kristiāns Būzoja no liberāļiem, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Godātais komisāra kungs, labi iekšē tirgus darbība, um, tā ir nepieciešama efektīva un attiecīga uh, pārvaldība, lai nebūtu barjeras pilsoņiem, uzņēmumiem un uh, globālajiem arīnē. Ieviešot likumdošanu Eiropā, uh, tas ir ļoti nozīmīgi. Harmonizācija ir ļoti gara un sarežģīta, un ieviešanas un pārskatīšanas, kā arī ietekmes novērtējumi ir ļoti nozīmīgi. Un katreiz, kad diskutējam, katru gadu, kad diskutējam, izdaram secinājumus, ka ir problēmas un ka iekšējais tirgus nedarbojas tik labi, kā mēs uh, vēlētos. Vai jūs esat jau domājis par uh, harmonizācijas uh, procesa uh, atjaunošanu, stiprināšanu, vai jūs vēlties uh, lai būtu mazāk uh, likumdošanas ar lielāku efektivitāti un drīzāk uh, ar uh, regulām direktīvu vietā. Paldies! Es nedomāju, ka ir tāds automātisks un sistemātisks noteikums teikt, izvēloties drīzāk uh, regulu nekā direktīvu. Uh, jo viens ir efektīvāks un, teiksim, striktāks nekā otrs. Harborkungs uh, ir um, liels tā piekritējs, lai visi labāks pārvaldības um, instrumenti un uh, rīki tiktu izmantoti. Un uh, tas ir saistīts arī ar šīm jaunajām saistībām. Gebhards kundze tikko um, atgādināja un arī ar jauno līgumu tas ir saistīts, kā arī sociālo un vidus paktu. Un bez tam būs tādi uh, direktīvu projekti, regulu projekti. Uh, Parlaments eh, mūs uzklausa un komisija nelemj izņemot eh, konkurences jomā, tā piedāvā. Piedāvā kam? Tiem, kas lemj. Tas nozīmē parlamentam. Parlaments kā uh, pilsoņu pārstāvji un uh, padomi, kas uh, lemj lietas. Es pievērsīšos efektīvai un labai šīs Eiropas likumdošanas īstenošanai. Es to varu darīt, jūs to labi zinat ja mēs runājam par autoritāti vai, teiksim, par tādu tā kā mm, īstenošanu, par procedūrām, mēs būsim ļoti strikti. Būšu ļoti, ļoti strikts un arī neatkarīgs šajā jomā. Un pirms uh, Uh, nonāk līdz šādai situācijai, tad gribētu pirms tam īstenot pedagoģisku darbu, dialogu, pārliecināšanu sistemātiski. Mums ir ļoti interesants procedūras. Mēs runājam par solvitu procedūru. Un tā sāk darboties vairāk vai mazāk tā labāk. Vār, uh, nu, un arī pilotu projekti, sadarbība ar valstīm. Bet nepārāk visam jābūt pārregulētam. Uh, es nepalikšu tikai manā birojā strādāt. Es došos reizi nedēļā uz kādu no Eiropas valstīm. Un es nedošos tikai uz galvaspilsētām, es došos uz reģioniem, es atgriezīšos reģionos. Daudz ar šiem jautājumiem nodarbojos tad, kad bija reģionāls politikas komisārs. Un tas man palīdzēs korekti ieviest Eiropas likumdošanu. Merci, monsieur le commissaire. Paldies, komisārkungs. Un runājot par šiem piemēriem, par direktīvām, pakalpojumu direktīvu un profesionālas izglītības direktīva un to ieviešana. Jūs runājat arī par Solvit. Uh, un esmu arī pie šī jautājuma strādājis. Solvit ir ļoti labs līdzeklis, lai palīdzētu pilsoņiem un uzņēmumiem atrisināt problēmas, bet Solvit nevar būt aizvietotājs komisijas aktīvam darbam un arī komisijas dažādu procedūru darbam. Es gribētu zināt, vai jūs tikpat uh, spēcīgi strādāsiet ar tikpat striktiem uh, soļiem, lai Eiropas likumdošanu ieviestu un optimāli uh, darbotos arī uh, attiecībā uz dalību valstīm. Paldies! Mm, Buzoikungs, man atbild ir jā. Man atbild ir jā. Bet, nu, nevēlos vairot spriedzi. Visdrīzāk ir daudz iemeslu, kādēļ direktīva par pakalpojumiem vai arī kvalif profesionālo kvalifikāciju nav pilnībā vēl pielietot visās um, dalībvalstīs. Un es gribu zināt, kādēļ. No šī brīža līdz uh, gada beigām, ja jūs man apstiprināsiet, došos uz katru no 27 galvaspilsētām, lai uh, viens dienas darba sapulcēs tiktos ar tiem, kas atbild par šiem jautājumiem. Pirmam kārtām ar ministriem, ar ministriem, kas strādā par šiem, ar šiem konkrētajiem jautājumiem, ar ekonomiski un sociāli atbildīgajiem, kas tieši ir atbildīgi par šīm direktīvām. Un pēc tam, pēc šī, šī uzņēmuma, šī, šīs izpratnes, es došos tālāk, ja nepieciešams. Bet, nu, gribu iepazīties un ieteikums izteikt. Uh, now our next... Paldies. Nākamais uh, jautājuma uzdevums uh, Rūles kundze no zaļajiem. Paldies, uh, Barņiekungs. Barozo savās politiskajās vadlīnijās piesaka iniciatīvas, lai atvērtu pakalpojumu tirgus, un jo īpaši min vides pakalpojums, tātad environmental services. Uh, jūs būsiet atbildīgs par iekšējo tirgu un pakalpojumiem, tāpēc es jautāju, ko jūs domājat ar vīdes pakalpojumiem, vai tā ir uh, ūdens apgāde un uh, utilizācija, un, un kāds pasākums jums veiksiet, lai veicinātu tirgus integrāciju, un kā jūs uztverat ūdens īpašo nozīmu. Un, uh, ūdens direktīva šeit ir ļoti būtiski. Jūs pats runājat par likumdošanas iniciatīvu pakalpojumu koncesiju jomā, vai tur ietilpst arī ūdens apgāde. Komisijas dienesti šobrīd sagatavo ietekmes novērtējumu un varbūt iesniegs direktīvu par uh, pakalpojumu koncesijām. Kā jūs uh, šīs te sarežģītās procedūras un atšķirības dalību valstīs, uh, juridiskās atšķirības ņemsiet vērā, runājot par pakalpojumu koncesijām? Madame Roulet, le, le, il n'y a pas de législation. Nav tāds specifisks likumdošanas pat labāk par koncesiju vai par privāto publisko partnerību. Mēs zinām, ka runājot par ūdeni, Tas ir cits pakalpojums piemēr, nekā, piemēram, mm, atkritumu pārs apsaimniekošana. Tas notiek bieži ar koncesijas metodas palīdzību vai arī privātā publiskā partnerība tiek izmantota, lai piedāvātu un pārvaldību šos pakalpojumus. Ir paziņojums par to, cik nepieciešama ir publiskās un um, privātās partnerības projekta. Arī Barozo kungs par to ir runājis. Mēs atbalstam šos uh, partnerības, bet tad, kad uh, darbi tiek veikti uh, Uh, koncesijā un tie skar arī daļu no um, pakalpojumiem. Ir arī tādas jomas, kas nav pilnībā līdz galam noregulētas. Bet runājot par šo juridisko drošumu, mēs nevaram atstāt uh, uzņēmums un arī uh, komunas tādā nu, neskaidrā situācijā, tik ļoti nozīmīgā jomā uh, tirgus uh, kopumā. Es domāju par šo jautājumu, es eh, domāšu, es eh, neesmu pieņēmis eh, vēl lēmumu par jaunu direktīvu šajā jautājumā, bet pirms pieņemt lēmumu. Mēs ļoti uzmanīgi, un jūs man arī aicinu to darīt, uzmanīgi izvērtīsim un skatīsimies, kāda ir šī specifiskā loma, tradīcija, īpašā nozīme. Uh, arī koncesijas jautājumos visās mūsu dalību valstīs un a, reģionos. Es būšu ļoti uzmanīgs a, attiecībā uz parlamentu piedāvājumu par šo jautājumu un zinu, ka jūs a, ļoti aktīvi strādājat visā šajā tirgus kontekstā un es domāju, ka es strādāšu izvērtējot sasniegto, izvērtējot nākotnes iespējas un sadarbošos ar visiem kopā. Paldies, gribētu vēlreiz uz to atsaukties. Pirmkārt, jūs neatbildējāt, vai jūs kaut ko esat paredzējis saistībā ar ūdeni, tas man konkrēti interesētu. Nu, no otras puses, paldies par to, ka izteicāties par pakalpojumu koncesijām. Es domāju, ka šeit mums tiešām parlamentam ar komisiju ir jāatrod kopā labs risinājums, jo mana pieredze tagad ar uh, iepirkumiem, es uh, sastādu ziņojumu par uh, attīstību. Uh, iepirkumos, Šeit ir radusies milzīga birokrātija un daudzas uh, kopienas, daudzas pašvaldības uh, ir spiestas ilgi un gari uh, konsultācijas veikt, ja tās vēlas vispār iepirkums organizēt. Un to taču mēs vēlamies novērst tieši ar šo labāko likumdošanu. Nu, man nav ilgi jādiskutē, lai uzsvērtu, cik nozīmīgs ir ūdens un ūdens uh, kvantitāte. Uh, pat mūsu kontinentā, kas domā, ka ir paglābies no uh, klimata uh, pārmaiņu sakām uh, Francijas dienvidos, uh, uh, ir uh, tādi apstākļi, ka uh, Uh, vīna uh, ražas savākšana sākās trīs nedēļas ātrāk uh, nekā parasti. Nu, praktiski neviens nav pasargāts no, no, no temperatūras celšanās. Mani uh, kolēģi ir daudz strādājuši pie ūdens kvalitātes jautājumu un pie ūdens uh, pakalpojumiem. Mm, jautājums ir dažādi risināts Eiropā, ļoti atšķirīgi. Uh, Un uh, tie teksti, ko mēs sagatavosim, būs vispārēji par uh, koncesijas iespējām, jeb privātās un publiskās partnerības iespējām. Un es nedomāju, kādēļ es um, skatītos atšķirīgi uz ūdens jautājumu koncesijas kontekstā um, nekā citos. Bet, protams, ka esmu gatavs ļoti cieši ar jums sadarboties risinot šo jautājumu. Uh, uh, thank you for that. And now the next question. Paldies, un uh, nākamo uzdos uh, Bilarkungs no ECR grupas. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, część pytań, które chciałem Panu zadać. Augsti godātais komisārkungs. Daļa no jautājumiem, kurus gribēju uzdot, tos uzdev jau mani kolēģi. Tādēļ uh, konkrētus jautājumus uzdošu o, par jūsu uzdevumu lauku, proti par uh, regulu, par uh, gāzi. Eiropas komisijā pirms pāris nedēļām uh, izstrādāja jaunu projektu uh, šajā jautājumā par gāzi, un dažādi aspekti tiek um, šeit uzsvērti. Bet, manuprāt, um, vidēji uh, un mazie uzņēmumi un patērētāji nav pietiekami ievēroti. Piemēram, ceturtais uh, pants par neapkarīgiem neatkarīgām darbnīcām strādājošiem un par pieeju uh, un arī par informāciju. Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, lai regulā tiktu skaidri pateikts uh, par informācijas apjomu, kāds ir nepieciešams. Un, piemēram, arī tas skar uh, arī autoru rūpniecību, jo galu galā no nepilnīgas informācijas cietīs patērētājs. Uh, Tātad, kādus soļus jūs ievadīsiet, lai mazos vidējos uzņēmumus aizsargātu? Un kāda uh, ir situācija, uh, lai aizsargātu uh, auto jomu un arī auto braucējus? Traduction me dit qu'on se protégeait les parlementaires. Jā, tulkojums mazliet kavējās, lai aizsargātu parlamentāriešas. Uh, Ah oui, il y a des. Okay. Varbūt eh, es, eh, jā, ir eh, <clears throat> parlamentārieši, kas ir vadītāji un vadītāji, kas ir parlamentārieši. Es skatīšu šo jautājumu, Bīlāna kungs, pilnīgi atklāti. Es domāju, ka jūs runājat ne tikai par elektronisko tirzniecību, es gribēju pārliecināties vienkārši, ka esmu pareizi saprats jautājumu, jo ir tik daudz pārrobežu eh, problēmu elektroniskās tirzniecības ziņā. Es gribētu eh, izskatīt tos trūkums, kurus jūs pats norādījāt šajā tirzniecībā. Es nesapratu, ka šeit eh, būtu runa tikai par autobūvu vai citu ekonomisku kategoriju. Man vajadzētu mazliet vairāk laika, lai sīkāk varētu atbildēt uz jūsu jautājumu. Varbūt es to varētu. Um, varētu palīdzēt. Es domāju, ka Bīlāna kungs vairāk runāja par autobu, autobūvas industriju, kas tieši neietilpst jūsu kompetenci. Varbūt Bīlāna kungs grib uzdot papildu jautājumu šajā sakarā, vai arī mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. Bīlāna kungs, vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu? E, paldies! E, jūs runājāt par auto bloka izņēmumiem, kā Harbor kungs norādīja, un arī par tā saucamo BRR 2009. Šis konkrētais projekts ir saņēmis papildus rekomendācijas. Tomēr, diemžēl, un tas ir mans eh, komentārs komisāram, šīs rekomendācijas ļoti bieži ir neprecīzas un ļoti bieži eh, tās ir bez adekvātas uh, Eh, stipulācijas nacionālajā likumdošanā. Tādējādi mums eh, jācaucas uz eh, deputātu darbībām, tās var tiek izmantotas nepareizi. Un komisāris lūdzu tomēr jūs pievērst uzmanību šim jautājumam, ja jums tāda iespēja ir. Paldies! Bīlankungs, kā jau sacīja priekšsēdētājs. E, atkāpes un izņēmumi, par kurām e, jūs runājat, e, attiec uz daudziem sektoriem un daudzām nozarēm, par kurām man nebūs atbildība vai par kurām man nav atbildība. Un līdz ko es uzņemšos savas funkcijas, uzņem, varēšu uzņemties, es skatīšu arī jūsu pieminētos jautājumos. Tā skaitā autobūva, pat ja tam ir uzņēmumu komisārs, kas atbild par uzņēmumiem par pakalpojumu direktīvu un par citiem tekstiem. Par izņēmumiem runājot, tas a priori nav, nav šeit problēma, ka ir pārāk daudz izņēmumu vai atkāpju, ka tiek piemērota direktīva. Mēs zinām, ka ir nepieciešams dažkārt dot zināmu laiku, izvēlēties arī e, konkrēts gadījumus. Es tomēr gribētu izskatīt šos gadījumus un veikt skaidrošanas darbu, pārliecināšanas darbu konkrētajos sektoros, lai e, varētu mazināt to skaitu, ko jūs, Bilankungs, esat pieminējis. Paldies! E, par to, ka jūs papildinājāt savu atbildi par šo jautājumu, kā arī Jākos Trenta Filīdis ir koordinators IMKO komitejā. Komisāri! kandidāta kungs. Iekšējā tirgus izvērtējums ir bijis un vēl aizvien notiek balstoties uz eh, kapitāla, eh, cilvēku un pakalpojumu kustības apjomu. Iekšējā tirgus eh, izvērtējums līdz ar multiprojektu ir jābūt ar specifiskiem mērķiem. Mūsu Eiropas kreiso grupā galvenajiem mērķiem ir jābūt cilvēkiem un nevis uzņēmumiem. Tāpēc vai jūs esat iecerējis um, pieturēties pie šādiem izmērāmiem sociāliem mērķiem un lūdzu savā atbildē norādiet precīzus sociālus mērķus, ko jūs esat iecerējis īstenot un ceļus, kā šādu ambiciozu mērķi sasniegt. Monsieur. Uh, Trifilgais kungs, kā jau es tikko atbildēju uh, citiem kolēģiem, es nespēju iedomāties Eiropas uh, vienotā tirgus progresu bez cilvēces progresā. Vajadzētu skaidri nošķirt uh, iedzīvotājus un uzņēmumus. Uzņēmumi ir vieta, kur tiek ražots, kur tiek izmantota cilvēka pieredze, zināšanas, un uh, uzņēmumi ir vajadzīgi mazi un, un, un, un vidēji, un starp pieciem miljoniem uzņēmumu Eiropā 80% ir ļoti mazi vai pat ļoti mazi dažkārt, kurās ir viens, trīs, četri e, eh, algoti darbinieki un vadoši darbinieki. Jā, man atbilde būs tieši tāda pati. Es gribu strādāt, lai piešķirtu šo humāno un sociālo dimensiju iekšējam tirgumam, domāt par konkrētiem projekt, kas, eh, projektiem, kas nozīmē eh, cilvēku darbā iekārtošanu, eh, publikos, publisko pakalpojumu aizsardzību, cīņu pret sociālo dempingu. Es eh, tikko pieminēju citu domu, pie, pie kuras es esmu iecerējis strādāt uzņēmumi, un par to, ka ir jādomā par sociālo eh, integrāciju un iekļaušanu. Es to saucu par sociālās likumdošanas aktu. Es esmu gatavs uzņemties šādas iniciatīvas, lai piešķirtu šo humāno, cilvēcisko un sociālo dimensiju iekšējam tirgumam. I'm sorry. Es atvainojos. Atkārtošu. Lisabonas līguma ratifikācija ir noteikusi jaunu ietvaru iekšējā tirgus sociālajiem aspektiem. Kā jūs uzskatāt, jaunais līgums ietekmēs uh, tiesas spriedums tādās lietās kā, piemēram, Laval un Viking lietas? Lisabonas līgums, eh, par kur es eh, ļoti daudz cīnījos tieši tāpat kā daudz no jums, ir vispārīgā veidā novirzījis koplēmumam daudzas jums pat, ja tas bija jau kā likums daudzās politikās, un uh, tas attiecās uz visām iekšējas uh, eh, tirgus politikām, un ir ieviests, ieviestas klauzulas, kas nav manā izpratnē formālas klauzulas, horizontālās klauzulas, eh, eh, sociālās un pat vides aizsardzības, es gribu piebilst šeit, un tādējādi mēs strādāsim vēl vairāk kopā. Mans nodoms ir pilnīgi skaidri būt pieejamam eh, kad jūs to vēlēsieties, lai varētu veicināt šo dialogu, informācijas apmaiņu un parlamenta devumu, lai varētu veidot labus likumus, labas direktīvas, kvalitatīvus likumus. Es gribu norādīt, kā jau es um, to tikko darīju, atsaukties uz citiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Eh, temati, kas varētu būt eh, likumprojekti, vai ja tas attiektos uz investoriem, vai uh, vai mazajiem noguldītājiem, eh, par eh, apdrošināšanas garantiju režīmu, vienotā maksājuma veidu. Tas viss attiecas uz konkrētiem cilvēkiem eh, viņu dzīves vietās, un ar to, ar to es arī domāju tirgus sociālo dimensiju. Tagad koordinātoru kārtas pēdējais jautājums uzdevums Salvinīkungs no FD. Grācija prezidente. Paldies priekšsādātājiem. Man ir liels prieks, ka jūs esat no Savojas, eh, tad jūs noteikti pazīstat šīs te reģionālās īpatnības. Jūs runājāt par eh, monitoringu dienestu pret viltošanu. Es gribētu uzzināt, kad, kā, ar kādiem instrumentiem, ar kādām izmaksām mēs varētu gaidīt šo jauninājumu. Jo no Itālijas ziemeļiem varu jums ziņot, ka ir milzīgas problēmas ar viltojumiem, jo īpaši tekstilrūpniecības un pārtikas jomā mazie uzņēmumi no tā cieši, tāpēc gribētu jautāt komisāru kungam, kā jūs vēlties aizsargāt ražojums un ražotājs un kā jūs eh, gatavojaties visā šajā radošanas eh, ķēdē nodrošināt eh, atbilstību, jo cilvēkiem taču jāzina, ko viņi ēd, ko viņi vāk mugurā un no kurienes nāk viņu datori. Es gribētu vairāk uzzināt par šiem plāniem. Ģenerāli, pilnīgi vispārīgi runājot, es domāju, ka patērētāji. Eh, un pārtiks produkti šeit, tad, kad mēs runājam par, par uzturu, vai tad, kad mēs runājam par aptieks produktiem, zālēm, ko mēs izmantojam veselības aizsardzībai, tāpat arī daudzi pamatprodukti ikdienas dzīvē, mums ir tiesības, patērētājiem ir tiesības zināt, no kurienes tie nāk, kādā veidā tie ir tiku, tik, tikuši saražoti, vai respektējot noteikumus un ņemot vērā cilvēks progresu, vai šeit Un runājot par importētiem produktiem, mums ir e, nepieciešams tas, ko mēs saucam par izsekojamību izstrādājumiem. Es e, e, pie tā ļoti daudz strādāju tad, kad es strādāju savā valstī lauksaimniecības sektorā. Tas nav protekcionisms, bet es vēlētos nodrošināt lojālu konkurenci. Es atbalstu konkurenci ar nosacījumu, ka tā ir lojāla un to, lai tiktu aizsargāta patērētāju veselība. Runājot par eh, viltojumiem, mēs vērtējam eh, uz diviem ar pus miljoniem darba vietu zaudējumus Eiropā, kas ir saistīti ar šo uh, Eh, viltošanas sērgu, eh, papildus vēl tām briesmas, kas rodas cilvēku veselībai, izmantojot mūsu tirzniecības zīmes, mūsu markas, eh, ne tikai pārmašķiņķim, ne tikai pārmašķiņķi tas attiecas, bet ir nepieciešams saglabāt šos kvalitatīvos produktus, kvalitātes etiķetes, un mums ir jāsaglabā šīs tradīcijas un darba vietas. Mums notiek eh, sarunas un ir jāturpina sarunas ar kolēģi Kareldei Hihtu, ar Tajānī kungu, ar Dalīku kungu. Notiek sarunas Pasaules tirsniecības organizācijā par geogrāfiskajām norādēm, kas ir ļoti sarežģīts eh, sarunu temats. Un tāpat arī ir tirdzniecības nolīgums pret viltojumiem, kas tiek apspriests ar savienotajām valstīm, lai labāku un efektīvāku padarītu starptautisko cīņu pret piratēšanu un pret viltojumiem, kuriem mēs e, visi varam tikt pakļaut. Perfetto, la ringrazio e ovviamente. Paldies. Un, protams, ka es domāju arī par Milānu. Tā ir uh, pilsēta Itālijas ziemeļos, un tur varētu atrasties varbūt šīs te uh, dienests pret uh, viltošanu. Un uh, tur varētu būt eksperti, kas apzinās, kādas ir grūtības ar šiem te viltojumiem. Protams, ka mēs jūs ļoti atbalstīsim šajā plānā. Būtu ļoti jauki, ja bez pārtiks produktiem varētu arī skatīt jautājumu par patentiem. Tātad um, es šeit domāju arī par lietām, kā, piemēram, uh, autovadītāju tiesībām, ja tās tiek viltotas vai uh, profesionālās kvalifikācijas diplomi, varbūt varētu paplašināt šādā veidā šīs te iniciatīvas. Jā, es eh, varētu sniegt komentārus taiskaitā par Eh, citiem jautājumiem. Šeit nav runa par to, ka mēs salīdzinātu slēpošanas trenerus vai autovadītājus no Anglijas, Rumānijas vai citām valstīm. Galvenais ir drošības jautājums, vai tie būtu slēpošanas instruktori vai e, autobraucēji. Viņi visi saprot to, cik svarīgi ir drošība. Mēs, kas esam, un mēs šeit runājam par ļoti plašo profesionālo kvalifikāciju jomu, un mums ir maksimāli saprātīgi jādomā par tuvināšanos. Un es e, šajā sakarā gribu norādīt, e, tas gan neatiec uzreiz uz jūsu jautājumu, bet par Eiropas e, pretpirātismu novērotāju, kuram ir pienākums apkopot visus elementus, kas ir nepieciešami. Paldies! Es eh, tagad gribētu pāriet pie IMCO eh, biedriem. Pirmais jautājums būs eh, Rozes Tun un Konšteina jautājums. Viņa no tautas partijas grupas. Monsieur le commissaire désigné. Paldies, izvirzītājs komisāra amata kandidāts. Jūsu pieredze Eiropas lietās, jūsu atdeve ir ļoti labi zināms. Mēs visi redzam, ka uh, iekšējais tirgus gūst progresu, un tomēr patērētāji un uh, uzņēmumi praksē nevar izmantot tās iespējas, ko iekšējais tirgus uh, dod, un mums ir šeit vajadzīgi uzlabojumi, ir jābūt labākai informācijai. Jūs sakāt, ka esat atvērts dialogam, varbūt ne tikai galvas pilsētās, bet arī citur Eiropā. Uh, iestāžu sadarbību, Eiropas nacionālās, reģionālās iestādes, uh, tām ir labāk jāsadarbojas. Mēs šeit runājām par ietekmi uz sabiedrību, ietekmi uz vidi. Vai ar to pietiek? Vai jūs gatavojaties piedāvāt komisāru kolēģijai uh, tādu kā iekšējā tirgus testu jaunajai likumdošanai, lai nodrošinātu, ka iekšējais tirgus necietīs? Ben, euh, <laughs> les quatre libertés que j'ai. Četras brīvības, par kurām es um, runāju atbildot uz Švābu kungu jautājumu, ir uh, Eiropas projekta mugurkauls. Un uh, kopā ar vairākiem kolēģiem, vairāk nekā desmit to ir, mēs visi ar šiem jautājumiem strādājam un uh, rūpēsimies, lai šīs četras brīvības uh, patiesi tiktu arī uh, ievi, uh, ievērotas. Uh, Tunskundze, es neesmu vienīgais, kas. Uh, nodarbošos ar šo jautājumu. Mm, uzsveru jau ir sociālai, horizontālai jautājumi, daudz kolēģi, kas ar to strādā, iekšējā tirgus noteikumu, kuri jārespektē visiem komisāriem, visai komisijai. Un varbūt, ka es vairāk nekā citi būšu nodarbināts ar to, lai liktu tos respektēt. Un katra likumdošanas iniciatīva praktiski tiek izvērtēta arī um, iekšējā tirgū. Mēs ļoti labi zinām, ka šī tirgus sadrumstalotība ir uh, regresija, un es uh, domāju, ka komisijai jāuzņemas tās uh, līguma sargātājs lompilnā apmērā un daudz laika un enerģijas um, esmu veltījis, lai šo darbu uh, īstenot un īstenošu arī, lai pārliecinātu um, strādāt šādā izpratnē un lai saprastu uh, šīs idejas un apvienotu šī iekšējā tirgus aktierus visus tos, kas ir aicināti šīs direktīvas šos tekstus ieviest, lai zinātu, kāda ir labākā prakse, lai apvienotu kopējās idejas un lai kopā strādātu pēc iespējas efektīvāk in order to lai varētu efektīvāk strādāt kopā, mums ir jāiesaista ieinteresētās puses, lai veidotu skaidrāku apņēmību iekšējā tirgus likumdošanas ieviešanā. Tātad es gribētu jums uzdot jautājumu. Vai šim pasākumam, kur jūs tikko minējāt, vai esat jau uh, veicis kaut kādus konkrētus soļus, lai atbalstītu iekšējā tirgus fórumu, kur mēs šeit apspriedām kopīgiem ko komitejām? Cienītā Fantona kundze, kundze, es domāju, ka ļoti nozīmīgi, uh, lai cilvēki sanāk kopā. Un ja jūs um, Uh, es domāju, ka, ja tikšu apstiprināt, tad tieši šī būs mana uh, lielākā prioritāte - apvienot spēkus, uh, idejas, uh, lai uh, arī uh, regulas direktīvas tikt iestienots un budžeta līdzekļi pēc iespējas labāk īstenot. Un šis fórums iekšējā tirgus jautājumos apvienos varbūt arī nacionālos šos fórums, kā jau teicu. Jā, es esmu. Uh, Par to es esmu par šo ideju, par tās īstenošanu. Ir pārāk liela fragmentācija šajā tirgu. Pārāk daudz. Es atcerējos uh, to, ka referendu, kad bija referendums par uh, konstitūciju, bija šī diskusija par poļu atslēdznieku. Bet ja mēs runātu par Luksemburgas atslēdznieku, piemēram, ap viņu 30 km attālumā uh, Ir četri e, dažādi administratīvi dokumenti, ja viņš strādā 30 km rādi, rādījusā. Tas ir tas, kas ir e, jāsaīsina, jo e, ļoti daudz līdzekļu tiek izmantot, lai to uzturētu. Un, kā jau teicu, tiekoties ar dažādiem dienestiem, pusotru miljonu dažādu atsevišķu normatīvu aktu ir. Un, 7 miljārdi eiro mazie vidēji uzņēmumi izdod, uh, lai uh, pārvarētu šīs administratīvās, uh, administratīvos šķēršļus. Tas jāsamazina. Paldies. Tagad Bernadeta Vērņo, kas ir uh, vicepriekšsēdētājiem ko komitejā. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kandidāta kungs. Jautājums par publisko pakalpojumu aizsardzību, kas būtu efektīvi un kvalitatīvi, ir būtisks elements, lai pabeigtu iekšējo tirgu un sociālo kohēziju un teritoriālo kohēziju. Ja Lisabonas līgumā ir paredzējusi eh, eh, specifiskus vispārīgās intereses pakalpojumus, tad grūtības, ar kurām mēs saskaramies transponējot pakalpojumu direktīvu, pierāda to, ka ir nepieciešams skaidrojums. Un šajā sakarā es varu tikai nožēlot, ka jūsu misijas vēstule nepiemina pilnībā šo jautājumu. Vēl jau vairāk arī atbildes, jūsu rakstiskās atbildes. Turklāt Barosu kungs šajās vadlīnijās ir iesaistījies un apņēmies veidot kvalitatīvu ietvaru publiskiem un sociālajiem pakalpojumiem jautājumiem, kas apliecina to, cik svarīgs ir Eiropas sociālais modelis. Mans jautājums ir sekojošais. Vai jūs varat apņemties piedāvāt eh, pamatdirektīvu eh, publiskajiem pakalpojumiem, un ja varat, tad cik ilgā laikā jūs to varat? Verņo kundze, es pilnīgi skaidrīgi pilnīgi skaidri atbalstu Baroso kunga sacīto, kurš runāja par kvalitatīvu e, ietvaru un struktūru valsts pakalpojumiem. Un pirms vēl jūs uzdevāt man šo jautājumu, es jau to ievadrunā pieminēju, atvainojiet, ka es to neizdarīju savās rakstiskajās atbildēs, bet. E, e, ja tas būtu atbildēts rakstveidā, tad jums nebūtu vairs šī jautājuma, ko man uzdot tādajādi. Uh, mēs aizpildām, aizpildām šīs trīs uzklausīšanas stundas ar ko vairāk nekā tikai rakstiskām atbildēm. Tas ietilpst šajā samierināšanās procedūrā un neskaidrībās, no kurām ir jāatbiedrojas e, mums Eiropā, ir runa par valsts publiskiem pakalpojumiem, par tuvināšanos pilsoņiem. Un es apzinos, eh, eh, kāds nemieris un kādas bažas ir radušās par pakalpojumu direktīvu un par to, vai labi tiks īstenota sociālo pakalpojumu direktīvu, un es apzinos, ka daudzi mūsu līdzpilsoņi tiek izslēgti no eh, dažādām pielietojumu jomām, kas attiec gan uz audiovizuālajām nozarēm, uz dažādām eh, sadaļām, kas attiec uz vispārīgās interesu pakalpojumiem, bet mana doma, Verņo kundze, ir virzīties vēl tālāk, atbrīvoties no visām neskaidrībām, uh, Jūs to dēvējat par pamata direktīvu. Jā, ir ļoti daudz tradīciju bez tam, kas ir eh, jā, jānorāda mūsu daudzajās valstīs un pat reģionos. Vai ir nepieciešama pamatdirektīva, vai ir nepieciešama direktīva par sektoriem, par nozerēm. Es to saku tāpēc, ka prodī komitejā, kurā es savulaik strādāju, mēs jau šo jautājumu debatējām. Uh, bija kolēģi sociālisti, kuri vēl aizvien tur ir, un nevienmēr bija skaidrs tas, ka, lai labi varētu nodrošināt šīs garantijas, ka eh, ir tīpaši attiecībā uz eh, viss eh, izolētākajām personām, būtu nepieciešams, būtu nepieciešama pamatdirektīva un vispārīgāka direktīva drīzāk nekā sektoru direktīvu. Taču esmu atvērts dažādiem risinājumiem. Uh, Eh, jautājumu turpinājums. Tomēr man ir atsevišķas grūtības ar eh, jēdzienu kvalitātes ietvars. Esmu ļoti prasīgi šajā sakarā. Vai jūs varat man pateikt, vai jūs gatavojaties piedāvāt, ja, piedāvāt juridisku vai likumdošanas instrumentu, kas būtu specifisks uh, ļoti svarīgajā jomā, kas ir sociālie pakalpojumi, veselības aizsardzības pakalpojumi. Es domāju par izaicinājumiem, kāda ir mūsu priekšā palīdzība maziem bērniem, veciem cilvēkiem. Mēs esam kontinents, kas strauji noveco, un šis ir izaicinājums, kas ir jāatrisina vistuvākajā nākotnē. Atbilde. Jā, šie pakalpojumi, ko jūs tikko pie, e, pieminējāt, ir ārkārtīgi svarīgi pakalpojumi. Šeit ir runa par e, gados vecagadagājuma cilvēkiem, par izolētām personām. Un es saprotu, ka šeit ir kāda šauba šajā sakarā, un mēs varam strādāt kopā, lai mēs atbrīvotos no visām neskaidrībām. E, tā nav Eiropas Savienības vai, vai komisijas loma Eh, mēģināt eh, aizliegt eh, darboties kādā jomā uz vietas, tad, kad nav konkurence ar, ar citu valstu. Es nezinu, vai jūs sagaidījāt no manis šādu atbildi. Es strādāšu kolēģijā ar šo pārliecību. Un jūs sav, jau nosaucāt divu kategoriju pakalpojumu. Vai ir nepieciešams eh, kopīgs ietvars vai kat, eh, katrai savs? Es neesmu pārliecināts šobrīd par savu atbildi, es pie tā strādāšu. Un tad es arī sniegšu, eh, varēšu sniegt jums atbildi. Nākošo jautājumu uzdod Sandra Kalniet no Tautas partijas grupas. Monsieur le commissaire désigné, euh, avant de manga... Sārkungs, pirms es iesaistījos politikā, Es strādāju radošā jomā, un es zinu, e, cik e, lielā mierā e, Eiropas Savienībā liela problēma ir kreativitē. Pirātisms. Vairākas dalībvalstis ir uzņēmušās iniciatīvas šajā jomā, bet tās visas nav paredzētas vienā virzienā. Vai nebūtu noderīgi rīkoties Eiropas līmenī, lai varētu noteikt uh, kopīgu juridisku ietvaru cīņai pret pirātismu, eh, lai varētu veidot patiesu iekšējo tirgu radošajam eh, saturam. Euh, Tas ir eh, viens no centrālajiem jautājumiem, jo darba vietu skaits, ko ir iznīcinājusi pirātisma, pirātisms, un to parāda arī šī problēma ar viltojumiem, ir, nu, burtiski eksp eksponenciāls, ārkārtīgi liels, un starptautiski arī redzam šo ļoti lielo nozīmi. Jūs runājat par jaunu ietvaru, par atšķirīgu ietvaru. Man šeit ir saraksts ar visiem uh, juridiskiem tekstiem Eiropā, um, kas ir vērsti pret viltojumiem un uh, pret pir uh, pirātismu. No 2004. gada 60, 71 par dizainu un modeļiem. Uh, Un šis šāds jauns teksts, pirms to um, sastādīt, vajadzētu pārbaudīt šo aktuālo um, tekstu efektivitāti. 169 miljoni eh, preču. Uh, eh, 2009. Eh, gadā tika pie robežas izņemta salīdzinot ar 79 uh, tūkstošiem 2007. gadā, es atvainojos miljoniem. Tātad šis fórums, par kuru mēs runājam, ir absolūti nepieciešams. Mums ir jāformulē pasākumu, lai efektīvi darboties pašiem Eiropā un arī starptautiskās sarunās. Un varbūt tādu īpašu uh, vēl piezīmi izteikšu saistībā ar jūsu piezīmi Kalnietes kundze. Tā ir uh, pirātiskā darbība internetā. Uh, nu, no bērnības visi simpatizējam ar pirātiem, bet, nu, šī simpātija attiecībā uz piratāži nav, nav tāda īsti laba lieta. Jūs runājat, jūs uzrunā par jūsu mm, sākotnēju darbību, par radošo darbu. Un arī saistībā ar internetu, protams, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Jā, ir šis pedagoģiskais aspekts attiecībā uz jauniešiem. Bet ir nepieciešama arī radošo um, darbinieku atalgošana un uh, to darba veicināšana. Uh, Un tas ir arī Eiropas sociālā modeļa piemērs. Um, mākslinieku darba veicināšana ar Redingas kungu kopā un citiem kolēģiem strādāšu, lai meklētu labu ceļu, lai um, labu sabalansētību šajā jautājumā radītu uh, starp um, mākslinieku tiesībām radīt un uh, likumdošanu. Jūs uh, runājāt par viltojumiem Uh, padoma un arī monitorings pret uh, viltojumiem 2009. gada pad, pavasarī par to runāja. Un tā mērķis ir sniegt informāciju un uh, ziņas par konkrētiem pasākumiem, lai stiprinātu uh, intelektuālā īpašuma tiesības uh, iekšējā tirgū. Šodien man liekas, uh, ka ir absolūti nepieciešams uh, stiprināt uh, šī monitoringa struktūru. Uh, lai reāli kāpinātu tā efektivitāti, kādi ir jūsu projekti šai jomā. Paldies! Nu, tādā vispārīgā jomā es domāju, ka Kalnietis kundze ir labi jāsaprot, lai varētu labi reaģēt, darboties. Un es esmu par to, lai būtu tāda novērošana uh, Uh, specifiska, un balstoties uz to varētu arī uh, palīdzēt un veidot um, komisijas uh, darbu. Jūs pati pieminējāt, ka šis monitorings nav neko sen izveidots, ka tas ir sācis tikai strādāt. Un uh, tas norāda arī uz tām sociālajām sakām, kāda ir viltojuma izplatībai. Ir jāspēj tādas kopējas akcijas veikt, jāinformē sabiedrība, jāizsaka uh, uh, iniciatīvas, jāmaina likumdošana daudz skaidrāk, argumentētāk un uh, jārīkojas arī sarunās starptautiskās tas, uz ko atsaucos, proti starptautiska vienošanās pret viltojumiem, jo mēs vien nespēsim rīkoties pret viltojumiem. Uh, bez tā, ka tādas pašas prasības tiktu izvirzītas citās pasaules daļās, no kurienes daudz no viltojumiem mūs sasniedz. Uh, thank you. Um, now Mrs. Uh, Barbara Weiler from the S&D Group. Opposed. Barbara Weiler no Sociāldemokrātu grupas. Varņēkungs, uh, es sēžu šeit. Es vēlreiz gribētu atgriezties pie sociālā aspekta iekšējā tirgu. Uh, Jūs droši vien esat konstatējis, ka šie daudzie jautājumi par šo tēmatu parāda jums, ka tas mums ir ļoti svarīgs temats. Un man jāsaka, ka jūsu atbildes eh, man ir parādījušas, ka jūs to uztverat nopietāk nekā jūsu priekšgājēji. Un tomēr gribētu jums uzdot konkrētu jautājumu. Kā jūs, jā, mēs esam eh, jūsu pusē, bet ne ar mums, kā jūs uh, kā jūs ar dalībvalstīm runāsiet skaidrā valst, valodā, lai dalībvalstis uh, konkrēti un precīzi sociālos kritērijus un vīdus kritērijus īstenotu, ja mēs to prasām un iesakām uh, iepirkuma uh, procedūrās, un kā jūs paskaidrosiet uh, dalībvalstīm, kā birokrātijas mazināšana un vienkāršošana nenozīmē automātiski deregulizāciju. Un kā jūs uh, dalībvalstīm uh, paskaidrosiet, parādīsiet, uh, un to es gribētu šreiz pateikt, lai man nav jums otrs jautājums jāuzdod, kā jūs paskaidrosiet, ka pakalpojumi, vispārējais intereses pakalpojumi nav obligāti automātiski jāregulē, jāregulē privātā veidā, un ka to nenosaka Eiropas Savienība? Et ça, vous pouvez être sûr que je vais mm, Esiet droši, ka daudz laika un enerģijas veltīšu uh, tam, lai skaidrotu, ka ne Eiropas parlaments, ne komisija nenosaka privatizāciju um, vienai vai otrai uh, publiskā pakalpojuma jomai. Mēs esam par caurskatāmību, par uh, striktu noteikumu uh, ieviešanu, kas ir attiecināts uz. Uh, iekšējā tirgus noteikumiem, bet ne vairāk. Nevar, nu, teiksim, uzvelt Briselē uz pleciem un mums visiem uz pleciem atbildību par to, kas ir darīts. Ir subsidiaritātes princips, ir valsts suverenitāte, reģiona patstāvība. Un um, politiskā grība, um, kas ir šajos uh, reģionos, ļoti skaidri tas ir jāpasaka. Un tagad pievērsīsimies konkrētam uh, uh, piemēram. Jūs uh, runājāt par uh, valsts sektoru. Un šo 200 mm, miljardu eiro apjoms valsts iepirkums šeit stiprināšu mūsu gribu un labāku noteikumu īstenošanu arī attiecībā uz vidas sociālo jautājumu ievērošanas un pievēršos Malkam un Hārboram par, arī attiecībā uz to, lai jā, jāmeklē inovācijas. Es esmu pārliecināts, ka var to izmantot. 17 mm, gadus Francijā vadīja pašvaldību. Un reģions departaments uh, gribēja um, daļu no naudas izmantot vidas projektiem. Un atceros, ka bija um, manas pašas, manas pašas pašvaldības um, brīvprātīga harta. Mēs gribējām ceļu darbus, uh, ceļu būs darbus uh, iz, īstenojot, uh, izmantot re, uh, otraizai izmantojamos uh, produktus, veicot. Uh, Publiskā iepirkuma darbas valsts. Tā tad, piemēram, šķembas, var ēkas uh, uh, nojaucot, uh, radīt uh, granti. Francijā ir daudzkārt vairāk uh, uzņēmumu, kas uh, izmanto būvgrožus. Uh, uh, kā otrreizējo uh, izēvielu nekā, piemēram, uh, apvienotajā karalistē. Un es uzsvēršu šo nozīmi arī iekšējā tirgu un um, likšu uzsvaru uz to, lai pašvaldības, kā arī uh, um, komandas vairāk uzmanības uh, pievērst šim jautājumam, cieši sadarbošos ar reģioniem. Eh, Vainers kundze, es domāju, jūs esat eh, apmierināti ar atbildi un nākošais runāt, eh, jautājumu uzdod Živēna kungs, komisāra kungs, komisāra kandi, amata kandidāta kungs. Jūs vienmēr esat aizstāvējis aizsardzības Eiropu, un es atceros konventā darbības laikā. Jūs Eh, vadījāt darba grupu un arī palīdzējāt izveidot Eiropas aizsardzības aģentūru. Un tad, kad es eh, lasu tā saucamo dzimšanas apliecību eh, šai struktūrai, jūs norādījāt konkurētspējīgu Eiropas aizsardzības līdzekļu tirgas veidošanu. Jo tomēr šis tirgus ir ļoti sadrumstalots. Un šī sadaļa ir ļoti, ļoti norobežota pa nac valstu robežu līnijām, un šis eh, aizsardzības iekārtu eh, tirgus eh, ir ļoti, ļoti bremzēts, un tas negatīvi ietekmē konkurētspēju. Vai jums būtu priekšlikumi šajā sakarā, lai mēģinātu šo situāciju uzlabot? Mēs eh, esam ilgi jau pazīstami, un, kā jūs sacīju uzstāšanās sākumā, esmu ieradies šeit kā politiķis, un esmu dziļi pārliecināts par to, ka papildus tam, kas ir jādara tirgumu un dažādām politikām, ir jāpiešķir Eiropai politiska dimensija. To arī no mums sagaida pilsoņi pasaulē, kas ir netaisnīga, nestabila, un mums, mēs apzināmies, ka mums ir Eiropai jāpiešķir aizsardzības eh, politikas spējas, jāveido Eiropas aizsardzības spējas. Jūs to radījāt, ka šis tirgus eh, aizsardzības un bruņojuma tirgus nav pārāk pavirzies uz priekšu. Kāpēc? Tāpēc, ka pastāv nacionālā suver suverenitātes un mēs saskaramies ar ļoti jūtīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar informāciju vai piegādes konfidencialitāti. Un papildus tam to visu aizsargā 300 proti 45. līguma pants, kas, ie, kas bija iepriekšējos līgumos eh, ar citu numuru, un esmu pārliecināts, Živenkungs, ka šajā jomā tieši tāpat kā eh, citās atslēga ir savstartīgums. Tad, kad mums būs patiesa aizsardzības politika, ne jau viss būs savstarpējs, nebūs Eiropas armijas, bet būs savstarpīgi, mēs nodarbosimies ar pētījumiem, izstrādāsim eh, aizsardzības un bruņojumu iekārtas. Uh, Tā ir Eiropas jēga, kuru vadīs, un tās jums jēga, kuru vadīs mana kolēģe Aštona. Esmu kandidāts iekšējā tirgus komisāra amatam. Mums ir direktīva, kas nav pārāk sēna, kura ir jātransponē visās dalībvalstīs aizsardzības direktīva jātransponē līdz 2011. gadam, kura ņem vērā šī sektora jūtīgumu un kurai vajadzētu palīdzēt E, veicināt savstarpīgumu šajā jomā. Un es e, sniegšu visu e, palīdzību, kas ir balstīta uz manu pārliecību, jo es vēlos ar savu darbību palīdzēt veidot Eiropas aizsardzības politiku, kas būtu Eiropas ārpolitikas sastāvdaļa. Un, Dāmas un kungi, es vēlos e, norādīt, ka mēs neesam notiesāti, lai būtu par apakšlīdzējiem Amerikas vai Ķīnas ekonomikā. E, Mēs eh, eh, neesam notiesāti, lai būtu zem kādas ietekmes. Mēs eh, veidojam savu ārpolitiku un aizsardzības politiku. Un es pilnībā atbalstu Eiropas aizsardzības politikas un tirgus veidošanu. Paldies, komisāra, ka amatkandidāta kungs, bet lai atgrieztos pie mazliet ārpus normas šī tirgus raksturā, es gribu norādīt, ka izdevumi šajā tirgu ir 170 miljārdi eiro Un e, šīs kompensācijas, jeb offsets angļu valodā, no, nu, norāda to, ka iepirkumi e, pie ārvalstu piegādātājiem e, pieprasa iepirkums pie saviem piegādātājiem. Tas nozīmē, ka mēs esam varbūt tīri vēsturiskās parašās, bet jautājums rodas par to, vai jūs uzskatāt, ka šie, šīs, šie ieradumi ir savietojami ar moderno Eiropas Savienības likumdošanu. Atbilde. Mēs nevarēs, nevaram virzīties pret dalībvalstīm vai eh, mazinot to suverenās kapacitātes šajā jomā. Mums ir jābūt kopā ar dalībvalstīm, un es domāju, ka nepieciešamība diktēs likumu šajā jomā arī. Un mēs aicināsim valstu valdību vadītājus veidot šo patieso aizsardzības politiku. Mēs runājam par specifiskumu. Lūk, piemērs offset, jeb kompensācijas Mm, kas ir tradīcija šajā jomā, iepērkot bruņojumu un aizsardzības eh, iekārtas. Un tā kā tā ir manā pārliecība, šī prakse ir eh, pretēji likumiem, kas iz, eh, līgumiem, kas izraisa diskriminācijas. Kāpēc gan mums neizmantot konkurences efektivitāti, tad, kad ir runa par valsts iepirkumiem ar šo īpašo offset praksi? Es domāju, ka veicot skaidrojošu darbu par aizsardzības direktīvas darbību visās dalībvalstīs, mums ir jārespektē e, tomēr pra, e, tradīcijas, bet e, no šīs prakses jāatsakās. Paldies, Rašforkungs. Augsti godātais e, izvirzītais komisāram, kandidāta kungs. Eiropas uh, Savienības un to sabi, sadarbība vairāk nekā 30 gadu uh, garumā daudzi parlamentārieši un atbildīgās personas, kā arī uh, Andersona kungs jau runāja par to, ir Eiropas patents. Mēs esam ļoti norobējušies. Mm, mēs esam krīzē, saskaramies ar šo krīzi, un mums ir absolūti nepieciešams dinamizēt visu uzņēmumu radošo garu, un īpaši mazo vidēju uzņēmumu uh, radošo garu, kas cieši no uh, trūkumiem. Daži soļi tika veikti pagātnē, jo padome vienbalsīgi balsoja par nākotnes uh, regulējumu, visbeidzot radot šo vienoto patentu un ieviešot jaunu juridisko uh, vienoto sistēmu. Es domāju, un es ceru, ka jūs man piekrītat, ka ļoti ātri jārīkojas. Un tādēļ tāds precīzs jautājums, jūs arī tam jau pievērsāties, vai Eiropas uh, patents pakļausies uh, kādiem noteikumiem? Un ko jūs domājat par uh, lingvistisko režīmu? Ko jūs darīsiet un ļoti ātri darīsiet šajā jomā? De... Tika runāts par uh, Eiropas spēku, suverenitāti, spēju nebūt uh, apakšpiegātājiem vai pakļautam kādam uh, spēkam, tas būtu absolūti nepieļaujami. Un ka citas kā, kapacitātes iespējot šos um, patentus. Es gribētu Rošfora kunga piedāvājumu turpināt. Uh, un um, 13 valstīs uh, ieviest patentu ir desmit reiz um, dārgāk nekā ASV 20 tūkstoši eiro, lai uh, tas darbotos 13 valstīs no 27. Tātad es jums atnesu vienu pāri brīļu. Brīlis, nu, nedaudz savādas. Eh, Venēcijas uzņēmums tās ir izgatavojis. Šis uh, produkts ir ārkārtīgi augstu vērtēts ASV, tās tiek uh, tur ražošas, un uh, viņiem nav patentiesības Eiropā, jo tas ir pārāk dārgi. Viņi aizsargā uh, savu ražojumu ASV, un tā soli pa solam mēs zaudējam ekonomisko spēku. Kā jūs, uh, esmu arī uh, apmierināts ar to, ka pirmais solis. Uh, Uh, Eiropas Savienības ministra padomē ir sasniegts uh, īsi pirms uh, Ziemassvētkiem par Eiropas patentu. Uh, kas eh, izslēdz šo lingvistisko režīmu. Tas ir pirmais solis. Es zinu, ka Spānijas prezidentūra, ar kuru mēs sadarbosimies, vēlas eh, aktīvi darbīt, eh, darboties, un uh, par lingvistisko risinājumu es uh, piedāvāšu regulējumu nākošreiz. Uh, nu, varbūt automātiskā tulkošana, varbūt, lai. Uh, nu, varētu pārliecināt visas dalību valstis, lai tiktu sasniegta uh, vienošanās šajā lingvistikas jautājumā. Un ir nepieciešams arī juridisks risinājums. Mm, Jā, skatās dažādas iespējas, uh, lai specializēta um, likumdošana būtu, lai būtu um, tiesa, um, patentiesa, jo mēs neesam vienīgie Eiropas kontinentā, kas to skar, piemēram, arī Šveici, ko tas ļoti skar. Es gribētu turpināt izjautāt jūs šai punktā. Jūs zinat, ka ir šis Eiropas patenta saraksts. Un daudz lietas funkcionē, bet daudz kas ne. Un pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un pirms tika atzīta uh, uh, Eiropas Savienība kā morāla personība. Uh, nība, uh mēs varētu pievienoties uh, šim ofisam, jau šai, šai iestādei un šādi visu Eiropas Savienības teritoriju uh, pārskatīt šādā izpratnē un um, tad būtu labā koordinācija starp Eiropas uh, patentu, uh, kāds tas tagad eksistē, un tas ir ar ļoti, ļoti daudziem trūkumiem, un Eiropas Savienības uh, uh patentu. Kāda ir šī sadarbība? Rašvarkungs, jā, tā ir problēma. Jūs, uh, jums atsimtot šajā jomā ir um, daudz plašāka pieredze nekā um, mana, bet juridiski šis jautājums nav tik ļoti skaidrs. Es zinu, ko dara Eiropas uh, patenta iestāde, ir 500 cilvēki, kas strādā labi šajā iestādē, bet šis jautājums juridiski ir daudz sarežģītāks nekā liekas jūs to sakat. Un viss tas, ko es darīju šajā jautājumā, un uh, Mums ir nepieciešama Eiropas Savienības kompetence uh, un būtu drošāk uh, rīkoties uh, šādā izpratnē, lai būtu sasniegt šī vienošanās par Eiropas uh, patentu. Un es ceru, ka mēs uh, sasniegsim kopā vienošanos šim Eiropas patentam. Tas ir pirmais etips un uh, juridiski, nu vismaz tas, kas man ir teikts, es labprāt izskatīšu šo jautājumu ar jums. Uh, tad drīzāk šī vienošanās par Eiropas patentu ir tā iespēja, kādu mēs varētu izskatīt un doties šajā virzienā, lai tiktu radīts šis Eiropas Savienības patents. Um, paldies, es kļuvu mazliet indulģents, mums ir trīs vēl runātāji, un es gribu kā finanšu, par finanšu pakalpojumu arī gribu uzdot savus jautājumus. Tāpēc man jās, nākamajiem trim ir jāsamazina uzstāšanās laiks tikai uz vienu jautājumu. Algorzāta Hanzlika, paldies! priekšsēdētāji. Komisāra kandidāta kungs, es ceru, ka jūs labi dzirdat tulkojumu Un esmu priecīgi par iespēju uzrunāt jūs šodien. Tad, kad jūs uzskatījāt savas prioritātes, jūs runājāt par kopīgā tirgus atzīvi, atzimšanu. Un viens no jautājumiem, kas man ir ļoti tuvs, ir situācija ar eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo viņu potenciāls ir galvenais dzinējspēks Eiropas eh, panākumiem. Diemžēl eh, ļoti bieži tos vismagāk skar viss, kas tirgu notiek nepareizi. Tāpēc kuras jomas kopīgā tirgu ir jāuzlabo, lai nodrošinātu to, ka MVU var attīstīties labāk un izmantot priekšrocības maksimālā veidā no šī tirgus, un kādas priekšrocības jūs varētu piedāvāt jūsu prāts? Paldies! Hansviks kundze, paldies par eh, to, ka pieminējāt šo tematu. Es to norādīju kā vienu no savām prioritātēm, un uh, es eh, jau norādīju, ka eh, mazie vidējie uzņēmumi eh, un Eiropas tirgus, kurā ir ne tikai lielie, bet arī mazie vidēji uzņēmumi. 90% no visiem uzņēmumiem ir mazie un vidējie, un tas nozīmē 60 70% no visas Eiropas nodarbinātības. Tāpēc eh, ir jāveido labāka likumdošana, lai samazinātu administratīvo nastu eh, šiem uzņēmumiem, lai uzlabotu ekonomiku eh, tuvāko gadu laikā papildus tam, kas jau ir izdarīts. Tas ir arī mērķis mazās uzņēmējdarbības likumā, kas tika pieņemts 2008. gada jūnijā ar politisko darba kārtību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, E, kas ir saistāmi ar ļoti daudziem mana portfeļa elementiem, tāpat arī ir daudz sasniegumi, kas ir jāaktivizē šajā mazās uzņēmēja darbības likumā. Piemēram, atsevišķu palīdzību piešķiršana, vienkāršošana, labās prakses kodeks e, maziem vidiem uzņēmumiem. E, tāpat arī ir temats, ko priekšsēdētājs Lēne ļoti labi pārzina un e, kas e, attiecas uz Eiropas privātu uzņēmumiem. Šie, e, šis, šie statūti vēl nav pabeigti, un es gribētu strādāt pie tā, lai krietni vien atvieglotu mazo vidējo uzņēmumu dzīvi tāpat arī ar eh, informācijas apjomu, kas būtu jāsamazina, eh, norēķinu publicēšana, eh, citas informācijas publicēšana, tāpat arī tāda sistēma kā vienots apkalpošanas lodziņš, jeb vienas pieturas aģentūra. Es zinu, ka šis vienotais apkalpošanas lodziņš, vai tas būtu pa valstiem vai pa reģioniem, uh, būtu nepieciešams, lai nebūtu maziem vidējiem uzņēmumiem jāstaigā pie desmit dažādām administrācijām savas darbības īstenošanai. Paldies! Nākošais runātājs Korreira de Campos. Obrigāt, prezident. Senjor Barnie. Paldies, priekšsādātāji. Barnie kungs. Mēs, protams, nešaubāmies, ka jūs uh, spēsiet un ka esat uh, ļoti motivēts. Uh, apmeklēt valstis un reģionus. Mēs atceramies, ka jūs viesojāties eh, kādā nabadzīgā uh, reģionā Azoru salās, kur cilvēki praktiski dzīvo tikai no zvējas, un man jāsaka, ka uh, pakalpojumu direktīva, kur jūs minējāt, nav labs piemērs, mūsuprāt, iekšējiem tirgumam. Jūs teicāt, ka uh, Eh, no 13, eh, kom, tad starp 13 komisāriem esot sadalīts šīs kompetences. Tur taču ir vajadzīgs kaut kāds risinājums. Cik lielā mērā jūs esat gatavs runāt ar uh, parlamentu, lai nebūtu fragmentācijas komisijā, kur šķiet ir ļoti daudz kompetenču? Un tad jautājums par kvalifikācijām. Ja mēs raugāmies uz to, uh, Eh, cik vilcinoši, cik ļoti vilcinās dalībvalstis, kā varētu izdarīt spiedienu uz eh, dalībvalstīm, kā jūs varētu risināt šo jautājumu? Korē eh, de Kampos, es neesmu nebūtu aizmirst savu Azoru salu apmeklējumu, un es vēlos šajā sakarā arī norādīt, ja jūs man uzticāties, es esmu. Es Eh, neesmu aizmirst par septiņiem ultraperifēriem reģioniem. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka Eiropa ir klātesoša visos pasaules okeānos. Un eh, tā ir mūsu lieliskā iespēja no bioloģiskās daudzvērtības eh, viedokļa. Tāpēc es apsveicu jūsu apņēmību strādāt ultraperifēro reģionu interesēs kolēģijā. Mēs, kolēģija ir atšķirīga nekā valdības. 13 komisāri strādā par pie tā, lai šie 1600 teksti, kas ir saistīti ar iekšējo tirgu, varētu darboties un tiktu īstenoti. Katram komisāram ir savs kabinets, savu darba grupa, lai varētu sakot uh, arī pārējo kolēģu darbam, un es ļoti vērīgi sekošu. E, mana loma būtu galvenā iekšējā tirgus uzrauga loma kopā ar e, citiem kolēģiem, kas strādā pie šiem jautājumiem. E, par valdībām runājot, jo mēs tagad pieminējām divas di direktīvas - profesionālas kvalifikācijas un e, parlam, e, pakalpojumu direktīvu. Profesionālas kvalifikācijas direktīvu nobalsoja parlaments. Ja mēs to neīstenojam, nepiemērojam vai, vai piemērojam slikti. Situācija ir viena savukārt, ja mēs, ja mēs to piemērojam pareizi, tā ir pozitīva un tā nav pretēja iekšējiem tirgumam ar nosacījumu, ka tā tiek piemērota. Lūk, tāpēc es esmu iecerējis eh, enerģiski un pārliecināti strādāt eh, gan dalībvalstu, gan reģionu sakarā, lai šīs direktīvas tiktu īstenotas pareizi. Un esmu gatavs izvērtēt Eh, pienāc, eh, tad, kad pienācis laiks šos, eh, šo direktīvu īstenošanu. Un pēdējais runātājs skan Fēna kungs no zaļajiem. Paldies, Barņiekungs, ka esat šeit. Labvakar, esmu šeit. Jūs runājāt par cīņu pret sociālo dempingu. Un es gribētu, lai jūs mazliet precizētu savus nodomus šajā jomā, vai tas nozīmē, ka jūs varat mūsu priekšā atņemties eh, savā mandāta laikā neiekļaut izcelsmes valsts principu, jo tas izrādās negatīvs eh, strādājošajiem. Vai jūs apņematies eh, komisāru kolēģijas ietvaros piedāvāt izvērtējumu direktīvai par ārpus savas valsts strādājošajiem, un es gribēju zināt, kāda ir jūsu analīze Eiropas kopienu tiesu nolēmumiem Lavāla, Vikingu un citās lietās, un vai jūs eh, sekojat Eiropas kopienu tiesu eh, praksē, vai jūs, jūs eh, gatavojaties piedāvāt citas iniciatīvas, lai veidotu savādāku likumdošanu? Vispirms. Esmu gatavs atbildēt un sniegt objektīvu izvērtējumu tiem tekstiem, kas ir spēkā, un objektīvi izvērtēt arī tekstus par ārpus savas valsts strādājošiem. Es atbildu jā šajā gadījumā uz jūsu jautājumu. Mēs neatsāksim vecās debatas, man ir ļoti konkrēts atmiņas par šo izcelsmes valsts jautājumu, un man nav nodoma eh, šeit, turklāt tā kā es savā uh, eh, ievadrunā jau izklāstīšos jautājumus. Man nav nodoma piesaistīt savu vārdu un savas darbības lietām, kas varētu iz, izraisīt sociālu regresu un atpakaļkāpšanos. Esmu iecerējis strādāt pie tā, lai iekšējais tirgus būtu sociālā un cilvēciskā eh, progresa rīks pilsoņu interesēs. Runājot par Eiropas kopienu tiesu nolēmumiem un tiesu praksi, uh, E, tie ir nozīmīgi, tie ir mūsu rīcībā, mēs tos izvērtēsim, un es nevaru runāt par tiem pirms esmu tos rūpīgi, ar, ar tiem rūpīgi iepazinies. Paldies komisāram. Paldies tā, par to, ka viņš sniedza ļoti visaptvarošas atbildes. Paldies jautājumu uzdevumiem par, ko, par to, ka viņi izteicās īsi. Un tagad eh, varētu dot Barņēkungam vārdu, lai viņš varbūt varētu izteikt ļoti īsus noslēguma vārdus. Tam nevajadzētu būt ilgāk par vienu minūtu. Komisāra kandidāta kungs, ja jūs varētu iekļauties vienā minūtē, tas būtu lieliski. Priekšstādātāja kungs, es eh, neesmu paredzējis pagarināt. Uh, uh, manu uzrunu, un mēs jau esam pārsnieguši laika uh, uh, limitus, un pēc tam būs arī otra daļa manā uzklausīšanā, un jūs uh, jau redzējāt, ka es ļoti nopietni izsveru visu, ko saku, un arī ievadvārdos es teicu. Un šajā uzklausīšanas daļā mm, noslēdzot vēlos atgriezties pie tā, ko teicu sākumā. Vēlos uh, atgriezt. Uh, pilsoņus eh, Eiropas iekšējā tirgus eh, centrā, pamatā. Šis tirgus eh, pat laban ir veidots, un tam ir jābūt, lai būtu par labu pilsoņiem un pilsoniem, un nevis otrādi arī finanšu jomā un um, sadarbībā ar parlamentu, kur ļoti daudz uh, profesionālu zināšanu un arī liela, teiksim, uzmanības dažādām situācijām ir apkopota, uh, tātad uh, sadarbojoties ar parlamentu, uh, Uh, iegums būs vispusējs, uh, un šeit jau uh, Harbor kungs strādājot ārkārtīgi nozīmīgi pieredzi guvu un vēlos pateikties, nu, bez tādas nostalģijas, bet domāju, ka man pavadīs ļoti labas atmiņas par darbu, ko paveicu šai, šīs komisijas ietvaros. Komitejas ietvaros, atvainojos. Well, thank you very much. And... Liels paldies! Un tagad Bolzas kundze pārņem sēdes vadību, vadot uzklausīšanas otro daļu. Okay, everybody, um, I'll, I'll talk. Es uh, runāšu skaļāk, kaut arī jūs te esat uh, ļoti skaļi pamatot zāli. Uh, lūdzu, varbūt nedaudz klusāk atstājiet zāli. Paldies Malkomam par to, ka viņš nedaudz ierobežojumu eh, runātājs sēdes beigās, un tāpēc eh, varbūt mums nebūs tik ļoti iekavēta sēde, kā varbūt būtu varējis būt. Bet es ļoti strikti rīkošos, lūdzu ietaupiet laiku, ja jūs to varat, un ja jūs neietaupīsiet laiku, tad es to izdarīšu jūsu vietā. Barņēkungs, sveicu jūs eh, ekonu komitejas vārdā. Lūdzu, dargie kolēģi, uh, jums nav jārunā. Tagad man ir tikai jārunā. Barņēkungs, uh, eh, sveicu jūs šeit. Jūs nu, rādījāt uz zinām apātiju savā ievadrunā IMKO komitejai. Uh, Uh, bet es domāju, ka finanšu pakalpojumu jomā nav nekādas iespējas uh, izplasties apātijai. Mums ir G20 solījumi, dažādas pārskatu klauzulas, plāni un ir apmēram 50 uh, likumdošanas uh, dokumenti, kas drīz mūs uh, sasniegs. Un tas varētu būt pat vēl divkāršs skaits, ja mēs pievienojam komentoloģijas dokumentus. Un tagad došu vārdu jums, Barņē kungs, lai jūs varētu teikt savu ievadrunu. Uh, Gribētu jums tikai uh, minēt trīs punktus, uh, uh, kurus jūs varbūt varētu apstiprināt. Pirmkārt, uh, finanšu krīze. Uh, tri, trīs atbildīgie komisāri par ekonomikas un monetārajām lietām, finanšu tirgu un konkurenci. Viņiem būs jāsadarbojas ļoti cieši saistībā ar šo finanšu krīzi, un uh, šai sadarbībai būs jāturpinās. Uh, Ekon ir atbildība par visām šīm politikas jomām, un tāpēc Ekon vēlas iesaistīties šajā politikas veidošanā un apkopošanā. Un es ceru, ka jūs varat apņemties uh, jūsu paša vārdā um, Ekon komiteju iekļaut šajā te uh, Uh, portfelī un šajā svarīgajā darbā. Otrakārt, jūsu rakstiskajās atbildēs jūs norādījāt, ka jūs veiksiet ietekmes novērtējumu attiecībā uz visu, kas tiks piedāvāts jūsu mandātu laikā. Vai jūs plānojat arī spērt soļus, lai analizētu uzkrāto pēc krīzes uh, finanšu likumdošanas programmas ietekmi? Jo īpaši, ja mēs runājam par uh, sastarpēji saistītiem priekšlikumiem. Un treškārt, man ļoti interesētu, uh, jūs minējāt savās rakstiskajās atbildēs jaunu sadarbību ar deputātiem un ar komiteju. Vai tas nozīmē, ka tā būs tāda ciešāka, intensīvāka sadarbība? Tas būtu ļoti noderīgi, lai skatītu milzīgo apjomu uh, finanšu likumdošanas, kas ir paredzēta. Uh, un uh, ļoti cieši laika grafiks arī mums ir noteikts līdz ar G20. Tātad es gribētu jums ieteikt vairāk iesaistīt parlamentu jau agrīnākā projektu sagatavošanas posmā. Tas mūs paceltu uh, zināmā veidā vienlīdzīgā līmenī ar dalību valstu ekspertiem. Tātad par šiem jautājumiem es jūs gribētu lūgt padomāt. Es tos jums iesniegšu arī rakstiski, uh, lai jums būtu. Uh, iespēju tos iegaumēt, līdz nonāksim līdz sēdzbeigām. Tagad došu jums vārdu ievadrunai, ekonu komitejai, un es zinu, kā jau jūs zināt, kā var izslēgt mikrofonu. Lūdzu, Barņiekungs. Chair, uh, for giving the floor. Uh, Priekšādātais kundz, paldies, ka jūs man devāt vārdu. Jūs jau tikko ļoti skaidri teicāt, ka ka nebūs konsolidēta Eiropas tirgus eh, bez finanšu dienas pakalpojumiem un eh, nav tagad laiks apātijai. Mēs eh, ejam cauri nopietnākajai krīzē ekonomikā kopš 20 gadiem. Bez efektīvas iejaukšanās, iekļaujot arī Eiropas Savienību centrālo banku, uh, Uh, ja tas nebūtu noticis, tad banka pēc bankas būtu bankrotējušas. Un mēs tagad saskartos ar vēl dziļāku recesiju un ilgtermiņu krīzi. Šai krīzei ir smaga sociālas un ekonomikas sekas, uh, un tā uh, Uh, apkopo vēl citas krīzes, iekļaujot pārtiks krīzi, kas šodien skar vienu miljardu iedzīvotāju pasaulē. Un šeit jāmien arī vīdes izaicinājumi. Es zinu, ka tās mācības, kas ir gūtas no krīzes, jūs uh, nodarbina, jūs uh, esat izveidojuši īpašu komiteju. Kā jau priekšsādātais kundze teica, un kā Pitsburgas uh, paziņojumā ir teikts, mums ir jāpāršķir uh, uh, šī neat, bezatbildības lapuse, mums ir jāpieliek punkts bezatbildībai, mums ir jānosaka caurskatāmība, atbildība un ētika kā svarīgākie kritēriji finanšu sistēmā. Šī krīze ir pārāk nopietna. Neizliksimies, ka mēs veiksim reformas. Mēs veiksim reformas. Neviens tirgus, neviens eh, finanšu spēlētājs, neviens produkts, neviena teritorija nevarēs vairs izbēgt no regulējuma un efektīvas uzraudzības. Angela Merkele eh, pirms dažām nedēļām eh, nu, teica šādu pašu prasību. Mēs noteikti G, ieviesīsim G20 rekomendācijas. Eiropa ir iesaistīta šajās pasākumos, un Eiropā ir vai, jābūt eh, vadošiem spēkam kopā ar mūsu partneriem, un mēs eh, sagaidām tādu pašu apņēmību no viņiem. Un eh, vēl tālāk par G20 es izmantošu laiku un enerģiju, lai attīstītu labas attiecības ar mūsu galvenajiem partneriem. Tā ir mūsu ceļu karta. Nav citas iespējas. Dāmas un kungi, mums ir jāveic uzraudzības reforma, lai Eiropa būtu pirmais reģions pasaulē, kas ir izrījis secinājums pēc krīzes. Un vēlos īpaši uzteikt Žakte Rozjēra un viņa komandas darbu. Un es <clears throat> ar Olī Rēnu kopā turpināšu strādāt mums ir, teiksim, laba pieeja šiem alternatīvo fondu pārvaldības principiem, un mēs uh, iesniegsim regulējumu par banku soliditāti, par uh, viņu kapitāla līmeņiem. Mēs arī piedāvāsim likumdošanas uh, priekšlikums par uh, derivātiem un arī par uh, kompensāciju apjomu. Pamatīgi pārskatīsim direktīvas un um, runāsim par tirgus pārkāpumiem. Un mēs uh, cieši pievērsīsimies šiem jautājumiem. Tās ir tās jomas, kur mēs nevaram atkāpties. Tagad par solvabilitāti divi un arī MI, eh, direktīru MIF. Es gribu teikt, ka tie ir nākotnes eh, lauki, un katreiz, kad būs nepieciešams, tad mēs uh, skaidri strādāsim, pievērsīsimies šim jautājumam. Mm, mūsu ekonomikai ir nepieciešams tirgus. Eiropai ir nepieciešama daudzveidība rūpniecība. Uh, un ir nepieciešams bankas investīcijas apdrošināšana. Mūsu finanšu telpa ir inovatīva un mūsu zinātība atzīta, bet mums ir nepieciešama vēl labāka pārliecība un labāks regulējums mūsu kontinentā ar visiem kopā. Raugoties uz pasaules līmeņa attīstību, mums ir nepieciešama inteliģenta finanšu pārvaldība, kas īpaši uzsvar liek uz stabilitāti un inovācijām. Es esmu absolūti pārliecināts, ka ekonomika nevar funkcionēt savādāk nekā kopā ar veselīgiem finanšu tirgiem. Uh, Un pilsoņiem būtu ļoti nozīmīgi atgūt uzticību iekšējiem tirgiem, viņu Eiropas tirgumu. Mūsu darba lauki ir ļoti skaidri noteikti. Mums jādarbojas, lai Eiropas finanses būtu iedarbīgākas, caurskatāmākas, labāk kontrolētas. Un es piedāvāju šādus caurskatāmus noteikumus. Uh, Mm, atvērtus noteikumus, kas būtu efektīvi. Es piedāvāju strādāt bez kavēšanās pie tiem jautājumiem, kas ir uz, uh, svarīgi patērētājiem, maziem vidējiem uzņēmumiem, par uh, hipoteku um, jautājumiem, par uh, vienotā maksājuma uh, iespēju un citām. Un treškārt esmu pārliecināts, ka mēs. Uh, ne, tāpat ieiesim šajā krīzē, kā tā, no tās izgājums. Ir nepieciešami uh, izdarīt secinājumus. Un noslēgumā es gribu teikt, ka mums jākonstruē nākotnē ietvars, mums ir nepieciešami um, mehānismi, instrumenti, lai uh, krīdas, ja tādas būs mūsu priekšā, lai tās varētu paredzēt, profilaktiski darba, darboties un pārvaldīt. Uh, Un Eiropai ir uh, nepieciešama uh, ekonomika, kas būtu konkurētspējīga, kas būtu zaļa, ka mēs mums jācīnās pret uh, uh, klimata pārmaiņām, mums jācīnās par mieru un uh, taisnīgumu visā pasaulē un jāpretojas demogrāfiskiem izaicinājumiem. Don't clap for too long because it comes off your question time. Jūs izteicāties par ilgu, jo tas laiks tagad ir jāatņem no jūsu jautājumu laika. Tagad pirmais, pirmā jautājuma kārta un pirmais uzstāsies Tautas partijas grupas vārdā Gozais kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kandidāta kungs, tas fakts, ka esmu Tautas partijas koordinators, man piešķir gan godu, gan prieku atsākt jautājumu ugunskārtu. Jūs esat, eh, tiekat eh, Eh, sveikt šajā komitejā, un pēc jūs nosauktās sarakstu jūs atgādināt, cik lielā mērā šī komiteja ir apņēmusies strādāt pie dažādiem dosiem, jo mēs pat pirms eh, krīzes paša sākuma eh, da varējām darīt zināmu komi komisijai, kad ir jautājumi, kas ir jārisina, bet komisāra kandidāta kungs, redzot jūsu apņēmību par dažādiem tematiem, kas mūs nodarbina, uh, Kā, mēs gribētu zināt, kā jūs saistāt ekon komitejas eh, bāžas pār šiem dažādajiem tematiem. Gozēs kungs, paldies eh, par eh, jūsu vārdiem. Mēs strādāsim kopīgi. Komisijai ir nepieciešama parlamenta pievienotā vērtība, un tā skaitā arī par tekstiem, par kuriem mēs runāsim, kā piemēram to, eh, kurā jūs esat referents par hedge fondiem un par uzraudzību un par daudziem citiem tematiem, kurus es pieminēju eh, pie kuriem mēs strādājam un, un ko ir iesākusi ezijošā komisija. Es E, balstīšos savā darbā uz ekonu komiteju un uz e, pieredzes kapacitāti, uz gudrību, uz atzinumiem un viedokļiem, kas ir jūsējie. Ļoti daudz no jums nāk no uzņēmē darbības vīdes, no banku vīdes, jūs zināt, par ko jūs runājat. Uh, komisārs eh, ne vienmēr eh, ir eh, eksperts šajā jomā, pat ja viņam ir sava pārliecība, pat ja viņam ir darba grupa, kas ir ļoti, ļoti zinojoša, kā piemēram blakus Budrekaites kundze vai Malkvista kungs, un es, es strādāšu, kā jau to ieteicā, re, kā jau to Eh, rekomendēja Šārona Bolzas kundze, lai varētu veidot labus un pareizus likumus un būšu jūsu vidū eh, tik bieži, cik jūs to vēlēsieties, lai es varētu īstenot to darbu ar jūsu komis, eh, komiteju tieši tāpat, kā lai varētu īstenot kopīgi ar padomu. Tāpēc, Gozēs kungs, mūsu priekšā ir šis milzīgais darba lauks, kurā es esmu gatavs strādāt. Es gribētu tagad sniegt mazliet izvērtējumu, jo šeit ir runa par ļoti nozīmīgu likumdošanas paketu. Un, et, et, tieši tāpat kā citās jomās esmu, e, es atbalstu šīs likumdošanas paketes patieso izvirzīšanu. Papildu jautājums. Komisāru kandidātu kungs, jūs e, norādījāt finanšu pakalpojumu ekonomisko nu, noderību, un mēs strādājam šajā pašā garā. Mēs gribētu zināt, vai jūs esat gatavs iet vēl tālāk. Uh, Uh, un risināt uh, izēvielu spekulācijas jautājumus, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, mūsuprāt, atbildi. Uz ko tad uh, balstās spekulācija, kuru mēs konstatējam divu, pēdējo divu vai trīs gadu lauk, laikā, kas ir samērā jauna parādība? Es nerunāju par enerģiju, par naftu, bet spekulācija, ja tā mums ir jāpierāda, manuprāt, tas ir skandalos pasākums no, eh, pilnīgi skandalozi, ja notiek spekulēšana ar eh, lauksaimniecības produktiem. Eh, tajā laikā, kad daudzās valstīs valda baces, šeit domāju par vistrūcīgākajām valstīm. Es redzēju nesen dāmas un kungi telepārraidi kur tika sūtītas sievietes barot uh, Eh, barot savus bērnus ar dubļu plāceņiem Haitī, eh, kas ir, eh, uz kuriem ir pilinātas, uzpilnāts mazliet eļas. Tas ir skandalozi. Šeit ir joma, kurā mums ir jāstrādā. At, spekulācija, kas ir saistīta ar atvesinātiem produktiem, balstoties uz izēvielām. Mums ir jānodrošina pareizi kontroli un tādā veidā mēs varēsim eh, cīnīties pret spekulāt, spekulāciju ar izēvielām. Būman kungs, um, sociāldemokrāta grupas vārdā. Jā, Barņē kungs, arī sociālistu un demokrātu vārdā ekonu komitejā grib jūs sveikt šeit, Barņē kungs. Jūs sakāt, ka Eiropai jābūt uh, virzītāju spēkam, jūs sakāt, ka uh, ir nevis tikai jālabo, bet jāraugās tālāk un jārīkojas, ja mēs runājam par finanšu tirgu atjaunošanu. Tie ir vārdi, kurus mēs uzklausām labprāt. Mēs nekādi nešaubāmies, ka jums ir pareizā ētiskā orientācija, bet jautājums ir tāds, vai jums ar mums kopā ir spēks to visu arī īstenot. Daudzi saka, ka ja tagad ir jāraugās galvenokārt ilgtspējības virzienā. Ir jāstiprina šis tirgus uz īslaicīgā stabilitātes rēķina. Kādi eh, konkrēti projekti jums ir padomā turpmākajos piecos gados, lai es pēc iespējas labāk izvairītos no nākamās krīzes? Un kā jūs izprotat šo te ilgtermiņa orientāciju finanšu tirgos, kā jūs to vēlties īstenot? Bulman eh, kungs. Pirmām kārtām Nešaubieties par manu gribu darboties, strādāt. Es eh, vairāk kārt uzsvēru, ka viss tas, ko saku, ir saistīts ar iesaisti. Nebūšu viens. Barozo kungs eh, ir paudz uzticību un atbalstu, un daudzi no kolēģiem, Rēna kungs un eh, citi, ar tiem cieši sadarbošos šajā jomā. Uh, jāizdara visi secinājumi, un viens no secinājumiem ir tie teksti, kas tagad jau tiek, pie kuriem tiek strādāts, un izpratni par to, ka jāreaģē ar pāraudzības instrumentiem, kas būtu efektīvi starptautiskā līmenī, tas ir nepieciešams. Un šie lielie darbības lauki, lai šajās jomās izdarītu secinājumus. Tas ir nepieciešams kā arī nākotnes, uh, diemžēl iespējamās krīžas, to iespējamību jāsamazina. Pārvaldot un zinot, uh, kas nepieciešams no šitiem 600 miljardiem dolāru, kas pasaulē cirkulē šajos atvisinātajos uh, produktos un par kuriem tikko runāju. Jāzina un jāsaprot jānormalizē uh, progresīvi um, daļu šo produktu. Tas ir šis atvērtais darba lauks, un kas mums jāatver Eiropā. Bez naivuma, bet ar gribu. Jo atkārtošu Bulmankungs, um, mana pārliecība ir tā, ja uh, finanšu rūpniecība, kas ir, un finanses, kas ir nepieciešams, lai finansētu rūpniecību, ja tā būs regulēta un inteliģenti uh, regulēta tāda pastāvīga. Uh, uh, un efektīva uh, regulēšana. Tā ir nepieciešama, un um, arī vārdi ir ļoti nozīmīgi, jo šim visam veidam jābūt ļoti uh, salīdzam spēcīgam. Man ir iespēja ar. Uh, Uh, man būs iespēja um, ar jums, Bulankungs, vēl runāt un runāt par nākotnes krīzu uh, prevenciju. Paldies, Barņē kungs, par atbildi, bet es gribētu vēl konkrēti uzdot jautājumu vai mēs saņemsim priekšlikumu par derivātiem bez izņēmumiem, vai mēs saņemsim ceturto paškapitāla direktīvu, kur uh, tiks stiprināti precikliskie elementi, kas uh, Spānijā ir pierādījuši savu veiksmi, vai mēs uh, saņemsim arī kaut ko par finanšu transakciju nodokli vai citiem pasākumiem, kas rūpētos par to, lai tie, kuri institucionāli izraisīja krīzi, lai tie paši arī arī tagad palīdzētu mums finansēt izēju no krīzes. Nevar taču būt tā, ka mēs palīdzam bal, banku sektoram, eh, valstis tāpēc bankrotē, un pēc tam mēs turpinām, it kā nekas nebūtu bijis. Mana atbilde ir jā, Bulman kungs. Pēc uh, kādu laiku makartīgi kundzes darbu īpaši vēlos uzsvērtēt. Jums būs šis ceturtais projekts mm, un Karaskungs ar ļoti plašu kompetenci pie šī jautājuma ir vērsies un strādājis ar to. Un ļaujiet man pāris dienas uh, iedziļināties uh, šajos jautājumos. Man vēl nav tādas un tādas ātras tehnikas, lai uh, um, tikai pēc neilga darba laika, bet, uh, protams, ka par pašu uh, fondiem un par likviditātes riskiem um, runāsim un strādāsim ar šiem jautājumiem. Es uzmanīgi raudzījos uz uh, to, uh, kas notika Spānijā ar uh, šo dinamisko instrumentu. Un, protams, ka pievērsīšos arī uh, dažādu jautājumu risinājumam, to starp pašu kapitālu jautājumiem. Konverģence ir ļoti nozīmīga šajā uh, kontekstā. Paldies. Tagad Alde grupas vārdā Gulāts kundze lūdzu. Paldies, uh, priekšstādājs kundze. Uh, mums nav šaubu, uh, nav iemesla šaubīties par jūsu atdevu, un jūs esat pierādījis, ka strādājat uh, ļoti efektīvi. Uh, Jūs pats eh, runājāt par nacionālajām šīm interesēm, eh, kādas ir eh, Eiropas Savienībā, un kas varētu mazināt jūsu mm, reformu gribu, piemēram, par finanšu pāraudzību. Un, lai godīgi runāt, mēs esam šeit, lai godīgi runāt. Jūsu nozīmējums, piemēram, apvienotā karalistē lika pacelties balsīm, kas bija kritiskas un kas nav īsti Eiropas karam atbilstošas un Francijas, teiksim, šīs idejas tika pieminētas. Vai jums būs ģenerāla direktors, viņa personīgās kvalitātes nav apšaubāmas, bet, nu, viņa izvēle notiek saskaņā ar viņa pasi un personību? Jūs risināsiet pamatjautājums Eiropai, un pamatjautājums ir arī, vai cilvēki tiek izvēlēti tādēļ, ka nāk no noteikts valsts. Jūs varēsiet pret to pretoties Francijas un Londonas gribai, vai būsiet um, īpaši atbalstoši Eiropas idejas? Visa pasaule gaida, gaida Eiropas atbildu situāciju, un mēs būsim spēcīgi tikai tad, ja strādāsim visi kopā mūsu kopējās interesēs. Atbilde. Jā, visa pasaule sagaida. Domāju, ka mums ir jāuzsāk šis uh, darbs, jāvirs uz priekšu. Es jau runāju par mm, ilgtermiņa finansējumu. Un mūsu priekšrocībām, ja regulējums būs inteliģents. Jautājums, ko jūs uzdodat, ir tāds ļoti sarežģīts, nopietnas un atbildēšu nopietni. Izvirzīšanas brīdī uzklausēju, lasīju visu to, kas tika teikts. Mm, tā, izturos pret to tā ļoti mierīgi. Nu, tas tuvinās jau tādam britu flegmatismam. Tas tuvinās. Es neesmu vēl pilnībā spējīgs šādi reaģēt, bet, nu, tagad pavisam nopietni, protams. Es zvērēšu, ja jūs to vēlēsieties, es zvērēšu uh, kopienas tiesai. Manā skatījumā uh, Francijas politiķis, eh, būdams šis um, ehm, zvēras, ir ļoti nopietnas. Jūs varat jau uh, pārbaudīt, uh, es jau reiz devu uh, uh, zvērastu un es skrupulozi pildīju visus noteikumus. Tā, tas ir gods mums komisāriem, ja šis uzdevums tiek mums uzticēts. Uh, veikt un īstenot šīs Eiropas kopējās intereses un iesniegt dokumentus, kas ir vēl prasīgāki un nepieciešamāki, ja mēs redzam un salīdzinām to ar šīs pasaules krīzes brutalitāti un skarbumu. Nebaidieties, Gulārs kundze! Mani darbinieki ir uh, ar ļoti augsti profesionāļi, viņi ir pelnījuši mm, īstenot šos uh, darbus. Domāju, ka šis, uh, šis teiksim, ir ļoti nozīmīgi, ka um, darbinieki ļoti labi. Mans ģenerāldirektors būs Brits, bet viņš ir Eiropietis, var pārbaudīt viņa pagātni. Pirmoreiz, kad bija komisārs, uh, bija ģenerāldirektors arī no uh, Brits. Um, mēs ļoti labi sadarbojāmies. Tas ir Eiropas ierēdnis, kas profesionāli strādā. Mūsu zvērsts, to, ko mēs dodam, ir, uh, ir uh, īstenot Eiropas intereses. Nekādu rīkojumu ne no Parīzes, ne no Londonas, ne no kādas citas vietas nepieņemšu. Jautājums. Paldies. Jūs runājat par uh, flegmatismu un jūs jau pierādījāt savus humorspējas, bet ļoti uh, konkrēti par izpludināšanu. Uh, tos uh, projekts, kādi uh, bija par finanšu pāraudzību un ekofinansu decembra sākumā. Tas uh, tika skatīts četras gr politiskās grupas uh, parlamentā pieņēma lēmumu. Vai jūs aizstāvēsiet kopienas, kopēji integrētu lēmumu, kas uh, būs vērsts uz iekšējā tirgus uzlabošanu, pat ja tas nepatiks uh, vienam vai otram? Nezinu, vai to esmu izlasījis, bet nu katrā gadījumā arī šajā jomā man vēl ir uh, jāiepazīstas ar uh, jautājumiem. Jā, tas ir labs piemērs uh, eh, pievienotāju vērtībai, ko rada parlaments, kas ir nepieciešama. Padomi ir sasniegusi vienošanos decembrī. Tas ir pozitīvs solis. Uzraudzība Eiropas līmenī mēs nevaram īstenot pret valstīm, pret valdībām. Tas ir jādara kopā ar tām. Pavadu daudz laika ar kolēģiem, lai pārliecinātu par šīm ambīcijām, kopējām ambīcijām, ambīcijām ievērojot uh, jutīgos jautājumus, kas ir vienam otram. Jā, varu teikt. Uh, nu, nevar teikt uh, ne vairāk, ne mazāk, kā tas ir teikt šajā komisijas uh, inicia, uh, sākotnējā tekstā. Atgriezīsimies pie tā teksta. Tas tas, ko teikšu. Thank you very much. Liels paldies. Un tagad uh, Konvinkungs uh, zaļo vārdā lūdzu. Oui, monsieur, <clears throat> monsieur Barnier. Barnier kungs, vēlreiz labdien. Es uh, uh, pirms šīs uzklausīšanas noklausījos Makrīvī kunga savulaik uzklausīšanu, jūs priekšteic uzklausīšanu. Un man pārsteidz tas, ka tad, kad jūs uzskaitāt direktīvu sarakstu, kur jūs vēlaties piedāvāt par, um, parlamentam un padomē, jūs uzskaitāt uh, OTC, Bāzel 2, MIFID un citas tik daudz uh, projektu, kas jau ir komisijas darba kārtībā. Un es gribētu zināt, vai Šī toņa maiņa izpaudīsies arī ar likumdošanas darba kārtības izmaiņu. Vai E, tikai to faktu, e, ka jūs skaļi paužat tās apņēmības, kuras uzsāk jau jūsu priekštecis. Ir alternatīva darba kārtība par finanšu taksāciju. E, manuprāt, jūs Bulman kungam neatbildējat, bija iespēja veidot Eiropas investora aizsardzības struktūru, tā kā savienoties valstīs ļoti daudz tematu, par kuriem jūs vēl nesat runājis. Kanfenkungs ir jāstrādā nopietni pie tematiem, kas ir ārkārtīgi nopietni. Un e, ceļu karte ir vienkārši, tā ir G20 e, ceļu karte. Un e, runājot par tām pārdomām, ko pēc Bārozu priekšlikuma ir uzsācis Lāros Jērkungs un par Bulbankunga jautājumu, ir jāatcaucās uz Lāros Jēru priekšlikumiem Mums nav jāsargs par likumdošanas darbu, kas ir uzsākts. Protams, e, es gribētu teikt vienmēr e, vairāk, bet ir jābūt arī vienmēr labāk. Un e, mana mandāta pirmā daļa ir jāiz, jāizpilda korekti un pareizi. Mēs varam šeit runāt par vairāk, bet tas ir atvērts jau teksts, uzsākts teksts un. Uh, iespējams, ka mēs to eh, esošo tekstu varam padarīt vēl būtiskāku. Tālāk eh, uzraudzības aģentūras lūk teksts par tām tika un vērtēšanas aģentūras. Vai mēs tām varam uzdot atbildību par krīzi? Es apzinos darbu, ko Gozes kungs ir veids šajā eh, darbā. CRD3, uzraudzība, IFM, SVF, E, tas viss mūsu rīcībā ir un e, ambicios darba kārt, e, kārtība, banku pamatkapitāla stiprināšana, atvesinātie projekti, kompensācijas, kas ir visi strateģiski pasākumi. Direktīvas, par kurām jau es runāju, pieminot sankcijas un pārdošanas uz kredītā man ir nepieciešams laiks, man ir nepieciešamas kaut kādas nedēļas, lai, lai tiktos ar visiem spēlētājiem Frankfurtē, Madridē, Parīzē, jo es vēl neesmu amatā. Protams, es došos arī uz Londonu, man ir nepieciešams laiks, lai varētu veidot šo darba kārtību, taču eh, mēs eh, neviens eh, neraugamies uz šo krīzi no malas, neviens no mums. Un ko jūs domājat par par eh, dakpulsu vienu no jūsu priekšteča direktīvām. Es eh, negribu piešķirt eh, sliktus punktus. Mēs varam runāt par alternatīvās platformas izveidošanu bankās. Mēs varam teikt, ka vaina nu ir Mifi tekstos vai citur, bet mēs pārizvērtēsim, pārskatīsim šo tekstu tuvāko mēnešu laikā un es pārdomāšu par to, kā vajag kontrolēt šo jautājumu, ir jāsaprot, lai varētu rīkoties, un tāpēc ir jāzina. Šobrīd 85-90% no, no finanšu produktiem, no atvasinātiem produktiem nav pakļauti nekādai kontrolē, nekādai informācijai, nekādai uzskaitēji. Ir E, maksimāli plaši e, jāstrādā un šīs proper, proporcijas jāapgriež, lai tās būtu pretējas. Thank you. Now on behalf of the East. Paldies. Tagad uh, Svinbornas kundze ECR vārdā. Paldies, un es esmu pirmā britu koordinātore, kas šeit uzstājas, bet es nerunāšu kā savas valsts pārstāvu. Mans jautājums komisāra kandidātam ir vairāk par tehniskiem jautājumiem, un jums ir ļoti liela pieredze, un esat bijis arī ministrs un Eiropas parlamenta deputāts. Vai jūs mums varētu sniegt kaut kādas savas pārdomas par atbildību un sadarbību? Uh, ņemot vērā jauno uzraudzības sistēmu finanšu pakalpojumiem Eiropas Savienībā. Jo īpaši gribētu dzirdēt jūsu komentāru par to, kā jūsuprāt trīs uzraudzības iestādes Eiropas Savienībā varētu sadarboties un kur varētu būt vadošā un uh, kā tas varētu visu to ietekmēt uh, un kam uh, šiem te eh, trījiem vadītājiem un izpildirektoriem būtu jāatskaitās. Eh, varbūt jūs varētu arī stāstīt vairāk par eh, parlamentu un komisijas lomu visā šajā struktūrā. Paldies! Madame Swinburne. Swinburne kundze. Jūs kā Gulārkons runājot par šo ļoti nozīmīgo pāraudzības uh, dosie. Laros Jērkungs ar to ir uh, aktīvi nodarbojies. Es jau teicu, ka tā ir manā plānā, tā ir mana ceļa karta. Nacionālajie finanšu pārauga un to darbība, tas jāizskata man pāris nedēļu laikā. Es domāju, ka uh, pragmatiski jārīkojas un ir jābūt spējai balstīties uz šiem 27, 27 valstu institūtiem, gan bankās, gan, pār, apt, gan apdrošinātāji, gan finansētājiem ir nepieciešama finanšu jomā. Ir jābūt šai savstarpējībai. Šīs trīs institūcijas, kas aktīvi strādā, jāraugās, kāda ir bijusi struktūra pirms tam iepriekšējai. Mēs runājam par jaunu struktūru SEPS vai SEOPS, eh, jeb SOR, un ir bijušas jau uh, kombinētās eh, komisijas, kas visus šos trīs sektorus, arī CIOPS, uh, ietver. Uzsver, uh, ka ir nepieciešams šīs komisijas vai mm, darbības grēmī, kur visi būtu pārstāvēti. Uh, kur būtu sadarbības starp šiem sektoriem, trīs aģentūras būtu ies, iesaistītas. Man jautā, kas notiks, ja būs domstarpības to starpā. Nu, nav tāds pretruns. Es droši, ka šie uzraugi pāraugi, ka viņiem būs spēja reaģēt krīzes gadījumā. Uh, ieviest uh, kovens likumdošanu un novērst manuprāt, atšķirības starp nacionālajiem regulā, regulātoriem. Pēc trim gadiem izdarīsim pārskatu, paskatīsimies, kā mm, situ, sistēma darbojas. Mums jāparaugās, kā uh, lietas darbojas, lai pragmatiski lemtu. Paldies! Papildu jautājums. Šajā komitejā daudz ir teikuši, ka viņi dotu priekšroku vienai vienotai Eiropas uzraudzības iestādai. Vai jūsuprāt, tas būtu labāk uh, un varētu būt labāk atbildība un uh, caurskatāmība? Nezinu, vai jūs domājat, ka jūs gribat viens pāraugs, kas uh, šo sektoru pāraugs apvienotu vai vienots pāraugs. Uh, kas aizvietotu nacionālos pāraugus. Īsti nezinu, ko jūs domājat par šo jautājumu. Atsevišķās valstīs ir viens šāds pāraugs. Jūs ļoti labi zinat, ka ir tādas valsts. Ir citas valsts, kur ir trīs. Es nerunāju par ASV, kur ir daudz, daudz atbilstoši uh, valsts skaitam. Domāju, ka pāraudzības kvalitāte nevienmēr ir e, iestāžu skaita jautājums, bet gan darbs un vērīgums. Informācija, ko saņemam, jūs zināt, ka caurskatāmīga ir ļoti nozīmīga. Arī šajā pāraudzības jomā. Domāju, ka jāliek organizācijām sadarboties, ja nepieciešama globāla koherence. Jāskatās, kas uh, e, darbājas vislabāk, lai trīs pāraugi varētu cik vien iespējami labi darboties un darboties, protams, tā, lai tas atbilst vismaz interesēm. Paldies. Tagad Šuntis kungs goja vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Barņē kungs, sirsnīgi sveicu jūs šodien šeit pie mums. Gribētu norādīt uz to, ka līdz šim tiešām augstu novērtēju jūsu centienus dot konkrēts atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Uh, Līdz ar to uh, gribētu uzdot jautājumu, ko jūs domājat par privatizācijas gadījumiem un par to, kas notiek uh, vispārējais interesu pakalpojumu jomā. Kā tur tas uh, notiks? Vai tur būs nosacījumi, kā privatizēt, piemēram, telekomunikācijas uzņēmumus un kā veicināt privatizāciju Grieķijā? Uh, bet nav tagad eh, publisks konkurss bijis, kaut gan tas bija paredzēts 2004. gada direktīvā. Tas nozīmē, ka šeit tiek pārkāptas tiesības. Tāpēc mans jautājums, vai jūs veiksiet pasākumus, lai panāktu šīs direktīvas piemērošanu konkrētajā gadījumā, kuras pieminēju? Šuntis. Šuntis kungs. Komisijai jārespektē subsidaritāti, suverenitāti, to noteikumu ietvaros, kurus mēs esam vienojušies kopā veidot. Es nevaru teikt, vai mēs aizliegsim vai iedrošināsim privatizāciju vienā vai otrā valstī raugoties uz to, ka politika ir bijusi ārkārtīgi atšķirīga, ir jāievēro šī suverenitāte, kompetence vairāku gadu laikā uh, Domāju, ka jūs norādat uz tādu ļoti konkrētu um, gadījumu, um, kad tiek notiek privatizācija telekomunikācijas uh, sektorā. Esmu dzirdējis uh, runājumu par šo gadījumu. Es zinu, ka jūsu valstī ir ļoti liela, teiksim, tāda kavēšanās šajā gadījumā un uh, tādas, tā kā aizdomas. Uh, šis jautājums skar uh, valsts naudu un tās bažas, kādas var tikt paustas, kas tad paliek pēc tam finansējumam publiskā, publiskā sektorā. Es nevaru izteikties par šo gadījumu, man ir jāveic tāda pamatīgāka analīze. Visā visumā tā vispārēji runājot jau no šīs uzklausīšanas sākuma, jau teicu, ka esmu. Um, mm, Man nostāja tāda, ka uh, kopienas likumdošana ir korekti jāpielieto. Uh, Un Šuntis kungs eh, īpaši nozīmīgi ir arī aizstāvēt um, mazos ieguldītājus, Eiropas pilsoņus. Es veicināšu informācijas pieejamību, uh, lai šiem um, maziem investoriem būtu iespēja uh, saņemt informāciju. Jārunā arī par uh, kredītkārtēm, par uh, ja patiek iespējami par ļoti, ļoti daudziem jautājumiem, arī par finanšu izglītību. Tie tie jautājumi, par kuriem interesēs komisija, un to daram visu pilsoņu un arī nelielo ieguldītāju interesēs. Sinādelfī, anafērumis. Barņēkungs, es šeit atsaucos uz konkrētu gadījumu, kurā daudzu miljonu cilvēku Uh, jeb tūkstošu vai tūkstošu cilvēku tiesības nav ievērotas. Proti daļa uh, no viņu ieguldījumiem uh, tiek, viņi bija uzticējuši šim grieķu uzņēmumam OTE. Un man to, tagad konkrēts jautājums, vai jūs veiksiet kaut kādus pasākumus, lai panāktu, ka tiek piemērota uh, Eiropas likumdošana? Nav jau šeit runa par to, vai tas ir pareizi vai nē, vienkārši ir jāpiemēro spēkā sošā likumdošana. Šis te likums, kuru iepriekšējā valdība pieņēma, to tagadējā valdība atcēla. Vai jums ir uh, grība to saskaņot un panākt saskaņu ar Eiropas likumdošanu? Vous Jūs sapratīsiet un akceptēsiet manu atbildību. Tas ir uh, konkrēts atsevišķs skatījums. Un kopienas tiesību pielietošana par privatizāciju vai pārdošanu un kādā sektorā nebūtu korekti no manas uh, puses dot atbildi, jo man nav visu elementu. Uh, balstīšos uz uh, manu nākotnes dienesta uh, uh, izvērtējumu. Jā, e, es gribu teikt, es skatīšos, lai kopienas likumdošana tiktu pielietot, lai būtu ievērota. Var diskutēt ar Grieķijas uh, valdību, lai šī uh, likuma pielietošana būtu skaidra. Es nevaru izteikties savādāk šajā uh, specifiskajā gadījumā. Tam ir nepieciešama tāda dziļāka izvērtēšana. Es lūdzu jūs uh, uh, respektēt to, jūs esat deputāts, jūs zinat, un es kā uh, komisārs, ja gribēsiet, ja apstiprināsiet, tad varēšu dot atbildi pēc tam, kad būšu izvērtējis un iepazinies konkrēti ar lietas materiāliem. Paldies, tagad brīvības un demokrātijas Eiropas grupas vārdā Blomkungs. Labvakar, Barņē kungs, varbūt jūs varētu nedaudz mani nodro, nomierināt. Es šeit runāju Londonas pilsētas finanšu pakalpojumu nozars vārdā. Uh, Es pirmdien eh, vakarā dzirdēju, ka Rēnkungs nezināja, kā, ka nezinot, kā šī krīze radās, un eh, konkurences eh, komisāra kandidāts arī izteicās līdzīgi. Tagad es jaut, uzklausu jūs par attiešinātajiem finanšu instrumentiem un tam līdzīgām liekam man sāk šķist, ka jūs nepārzināt šo jomu, un kas mani satrauc. Vai jūs varētu lūdzu man izskaidrot, kad jūs runājat par uh, izēvielām un īso tirgošanu. Eh, es eh, nezinu, es neesmu apmierināts par to, kā tas viss notiek. Es gribu atgādināt, ka 40% no apvienotās karalists IKP nāk no uh, Londonas pilsētas iegūtajiem finanšu pakalpojumiem, kas tur darbojas. No, bija. Brūmenkungs eh, eh, paudā pārliecību, viņš, eh, viņš neuzdevīs jautājumu, viņam tādas ir tiesības. Man arī cīm arī skaitļi, kas attiec uz sitiju. Un es varbūt mazliet nepareizi kaut ko sapratu, vai tulkojums nebija pareizi, bet jūs runājat par finanšu pakalpojumu pakalpojumiem eh, un finanšu pakalpojumu vārdā. Man likās, ka jūs runājat savu vēlētāju vārdā, bet varbūt es kaut ko nesapratu. Kuru vidū ir arī droši vien ļoti daudz eh, vadošu darbinieku un strādājošu, un šeit Blomkungam ir taisnība. Tas ir. Uh, jācer šeit tāds kapitāls, kāds ir Londona. Londona, kas ir finanšu industrija, ievērojama viscauri, viscauri Eiropā. Tas e, šeit ir miljoniem darbietu, kas ir saistīti ar e, finanšu pakalpojumiem, veseli seši, no kuriem dzīvo e, daudzas ģimenes. Un Blūmkungam ir taisnība tādā valstī, tādā galvaspilsētā, kas Britu ekonomikā ir E, ar tādu svaru, kāds ir finanšu pakalpojumiem, tāpēc ir jāizturas ļoti uzmanīgi pret šo jautājumu. Man nav nekādu nodomu runāt pret jums, bet e, es nedomāju, ka, es domāju, ka finanšu ka šīs eh, industrijas interesēs ir turpināt strādāt tā, kā jūs jūs esat to, ko jūs esat pārcietuši, arī jums pašiem ir jāatskaitās nodokļu maksātāju priekšā, lai labotu tās krīzes sekas, kas tika slikti paredzēta, kas nebija pietiekami paredzēta, tāpēc, ka nebija pietiekami caurskatāmības un uzraudzības. Šis tirgus ar 600 e, triljoniem eiro, kas cirkulē visā pasaulē ar atvasinātajiem produktiem, ir jākontrolē. Un mums, eh, Blumkungs, ir nepieciešams šis regulējums. Es gribēju citēt Ādamu Smitu, atbildot Blūma kungam. Ādams Smits ir tirgus li eh, liberālismu tēvs. Tirgus nevar funkcionēt bez noteikumiem un bez ētikas. Un tieši tāda ir arī mana pārliecība. The point I was making, Mr. Barnier, and I thank you for that, was I... Uh, tas, ko es teicu, Barņē kungs, es nekad negribu atvain, atvainoties par to, ka es pārstāvu finanšu pakalpojumu nozari. Bez šīs nozars apvienotā karalista būs bankrotējusi. Es 30 uh, gadus esmu pavadījis Sitijā un es uh, saprotu, uh, ko jūs citējāt, bet uh, kas notika? Tas bija nepareizais regulējums, tas bija smagnējs regulējums, tas ir nepareizi, un tas ir izgāzies, par ko es esmu nobažījies, par to, ka mēs neko neesam no tā mācījušies, jo mēs uh, sakām, ka mēs vienkārši gribam vairāk tādu pašu regulējumu, aizvien vairāk no tā paša, kas jau ir izgāzies. Citās pasaules daļās, kā piemēram Austrālijā, viņi no tā nav cietuši, jo viņiem ir pilnīgi atšķirīgs regulējums. Tātad vai jūs varētu man apliecināt, ka mēs paskatīsimies citas regulējuma sistēmas, papētīsim tās, un nevis tādu, kā bija pagātnē, kas ir izraisījusi šo te šausmīgo krīzi. Kungs, nav jāmeklē piemēra Austrālijā, tas ir ļoti tālu. šī krīze tā nav izgudrota. Mēs neizliksimies, ka mēs veicam reformas, mēs to reformēsim, jo krīze neizlikās tā, neizlikās, ka kaut ko grauģi, ka tās eh, sagrauj simtiem eh, tūkstošu darba vietu, un reālajā ekonomikā, reālajā rūpniecībā tā vēl nav beigusies. Un es domāju vēlreiz, ka jums ir jāpārdomā par manas pausto viedokli tikko. Mans spēks tā ir interesētība Eiropas finanšu industrijai. Tā tad arī Britu finanšu indis, industrijai, kam ir jātiek regulētai saprātīgi un efektīvi. Un mēs radīsim citās darbvietās e, konkurēt spējīgu, noturīgu e, priekšrocību. Es tagad gribētu citēt e, Lordu Terneru, kuru jūs zināt to sitijas, koš norāda, ka sitija nav guvusi mācības no krīzes Mums ir jāizdara secinājumi no krīzes, un mēs tos arī izdarīsim. Hands. Tagad uh, eh, Hans Pērters Mārtiņš pie politiskajām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Jā, paldies! Uh, Vēl kolēģi Barņē kungs par laimi, eh, ar jums šeit kopā sēž kāds smags svars un eh, arī tādi kaislīgi pro-eiropieši kā es, eh, kas tomēr daudzas jomas kritiskas katēra apsainības attīstībā. Tātad mēs esam priecīgi, ka kāds jūsu mēroga cilvēks ir paredzēts šim postenim. Konkrēti un uh, Gribu arī iebilst iepriekšējiem runātājiem. Manuprāt, tas ir ļoti e, bīstami teikt tagad, ka regulējums bija nepareizs un tas bija pie vainas, ka uh, ir notikusi šī katastrofa. Es drīzāk piekrītu viedoklim, uh, kuru pauda kāds, ku, par kuru jūs teicāt, ka jūs eh, neļausiet sev te, dot no viņa pavēles. Viņš teica, ka mums ir vajadzīga noteikuma finanšu nozarē, eh, ja katram produktam un katrā vietā, kur tas tiek tirgots un eh, jebkuram institūtam. Jautājums tikai ir, vai jūs varat piekrist šim Angels Merkels izteikumam, kas ir tāds principiāls izteikums. Thank you. J'ai moi-même pris l'initiative de. Es pats citēju Vācijas Federatīvās Republikas kancleru kuru ļoti respektēju. Mēs bijām vidas ministri tajā pašā laikā, 1900. 94. un 95. gadā viņa Vācijas Francijā. Tāpat kā a, prezidents Sarkozy e, to teica, kā to teica arī Gordons Brauns un Zapatero kungs, kā arī citu valstu un valdību vadītāji, kas a, piedalījās kā 20 sēdē. Jā, jā, protams, Protams, Mārtiņa kungs, es eh, atkal varētu citēt to neviena teritorija, nekāds produkts, nekāds iesaistītais mm, nedrīkst izvairīties no uh, pārvaldības un uzraudzības, eh, kas būtu efektīva un vērīga. Arī to teica Merkels kundze. Es ticu šai inteliģentai pāraudzībai un Šarāna Balz kundze tam piekritīs šai uh, uzmanīgai pāraudzībai. Mēs nedrīkstam arī zaudēt pietiekam daudz tā laika. Bulman kungam atbildot, uh, neatbildēju uz vienu daļas jautājumu, jo man vienkārši ir vajadzīgs lielāks laiks sagatavoties. Tā ir um, nākotnes krīzu uh, anticipācija un paredzēšana, kā arī profileks Jo atkal šīs spekulācijas atsākas, esmu strādājis ar bankām, citiem sektoriem. Kā tad būs rīcība brīdī, kad būs jauna krīze? Tātad es izstrādāšu jaunus šos um, instrumentus, uh, uh paredzot un uh, preventīvi rīkojoties, jo tas skar uh, finanšu instrumentus valstīs. Bet, protams, šis jautājums ir ļoti, ļoti komplekss, Martina Kungs. Paldies un atvainojos, ka es nevarēju būt klāt tad, kad jūs jau to teicāt, bet tagad konkrēti. Mums ir uh, tagad priekšā komisijas direktīvu pakotne. Viena saka, ka tas ir sasteigts uh, projekts un uh, tur viss nav kārtībā citi ļoti mērtiecīgi cenšas to padarīt tādu vājāku. Vai jūs redzat šo risku, ka ar grozījumiem, kurus daļai varbūt iesniegs arī šeit parlamentā lobbyisti, ka jau var gadīties, ka šajā te Um, Merkels un Barņē postulētajā uh, nolūkā, un ko jūs darīsiet, ja būs šādi centieni uh, no padomas puses vājināt šo pakotni? Kā jūs paredzat uh, šos te savus mērķus uh, īstenot un kā strādāsiet ar spiedienu metodēm? Euh, Martin kungs, tie priekšlikumi priekšlikumi, kādi ir nākuši no komisijas, tiek diskutēti. Tie tiek arī pirmajā lasījumā diskutēti un atsaucoties uz krīzi. Lasīju arī vakar kādu dokumentu un arī par pārraudzību ir sastādīti dokumenti un teksti, arī par hedge fondiem, par augstām riska fondiem. Mums ir nepieciešama šī pievienotā vērtība dokumentiem. Raižas ir pamatots, tās ir saistīts ar šiem ļoti lieliem darbības laukiem, piemēram, caurskatāmību un pārraudzību. Jūs arī zinat, ka uh, šis uh, hedžēšanas jautājums jāpiemina šeit zālī arī ir referenti, kas ir strādājuši pie šiem jautājumiem. Un arī, ja jūs vēlēties komisārs, es uzklausīšu visus un um, pienesīšu uzlabojumus. Gozais kungs jau ir sācis uh, sastādīt šo ziņojumu. Arī par hedge fondiem mēs pievērsīsimies um, tādu tekstu izstrādē, kas būtu efektīvi un ticami. Tagad pāriesim pie otrās jautājuma kārtas, kur pārējie deputāti uzdos uh, jautājumus. Un es gribētu jūs tiešām aicināt kaut nedaudz laika ietaupīt, ja jūs to varat, Langenkungs. Parņēkungs, uh, atšķirībā no uh, Britiem, jūs esat pārliecināts Eiropietis un pieredzējis politiķis. Un mēs šeit esam piedzīvojuši, ka regulējums esot bijis slikts un jūsu um, priekšgājējs. Uh, Makrīvijas piecus gadus atteicās kaut ko konkrētu piedāvāt, un mēs vēlamies, lai šie te paziņojumi, ko jūs sniedzāt, ka būs labāka, striktāka regulācija, uh, lai jūs to īstenot, mēs esam jūsu pusē. Un es negribu atgādināt vēl tos punktus, ko jūs jau nosaucāt. Gribu pieminēt divus jaunus - atnesinātnie finanšu instrumenti, jeb derivāti. Tie ir 11 reizes lielāki nekā. Uh, IKP 6,8 miljardiem cilvēku. Tur e, īslaicīgā pēļņa ir privatizēta un zaudējumi ir e, nacionalizēti. Tas uh, nozīmē, ka mums plašāk ir jāregulē šie produkti, plašāk nekā pati nozara to vēlas. Un otrā lieta ir nozars uh, iesaistīšanās apmaksājot regulējumu izmaksas. Un, uh, galvojumu pārņemšanu. Kā jūs vēlties regulēt šos instrumentus, vai to vēlties darīt Eiropas veidā, vai nogaidīt līdz mums būs starptautisks regulējums? Je ne crois pas que on doive attendre une réglementation. Es domāju, ka būtu jāgaida starptautisks regulējums, pat ja šis jautājums, Langēn kungs, par kur es jums pateicos, kas ir viens no vissmagākajiem, jo tas atbilst eh, eh, tam apjomam, ko, eh, ko jūs pieminējāt, simtiem miljārdu eiro, tās ir gigantiskas summas, ka tās pat uh, eh, izrais uh, eh, viež bailes. Šis G20 mandāts mums uh, jau ir šajā ziņā sagatavota ceļu kārta, un tad, kad es runāju par K20, es gribētu tam veltīt laiku, es to tikko sacīju, es gribētu arī tikt pareizi saprasts. Uh, Es gribu tikties ar mūsu partneriem, pirmkārt Vašingtonā, pēc tam Ķīnā, redzēt, kas tur notiek. Šie procesi ir ļoti interesanti, tie, kas norit Ķīnas ekonomikā. Un es esmu gatavs doties un veidot e, šīs jaunās attiecības. Un labi pārbaudīt e, ne sniedzot nekādas mācības stundas un pārliecināties par to, ka mūsu partneriem ir tādas eh, pašas apņemšanās, kādas ir mums, un uzņemties tās saistības, ko ir uzņēmušies valstu valdītāji vai Londonā vai Pitsburgā. Ir temati, Langenkungs, piemēram, Savienotajās valstīs, kuras tās ir priekšā, piemēram, pārdošanā uz kredīta nous devons nous inscrire dans les, les principes que j'ai indiqués tout à l'heure du G20. Un tāpat arī mums ir atsevišķi jautājumi, kas mums nav līdz galam atrisināti. Toties mums ir precīzi mērķi e, G20, un mums ir arī e, e, kompensācija, kamēr izveidošana, caur kuriem tiek izmantot šie atvasinātie produkti, bet ir ļoti maz, varbūt, Eh, punktu caur kuri nodarbojas ar šiem, šiem, šiem atvasinātiem kredītiem. Eh, līdz ar to ir tendence jāpavērš pretējā virzienā finanšu jomā. Es nākšu klajā ar likumdošanas priekšlikumiem pēc tam, eh, kad es būšu uzklausījis viedokļus gadu laikā. Herr Barnier, ich habe noch keine persönliche. Barnier, kungs, man vēl nav tāds noslēgts viedoklis par to, kā finanšu sektoram vajadzētu iesaistīties finanšu krīzes pārvarēšanas izmaksu sekšanā. Es gribēju tikai uzrunāt jūsu viedokli. Nu, jūs sākumā teicāt, ka jūs īpašu vērtību pievēršat ētiskajiem, morālajiem aspektiem, lai tie atkal būtu svarīgi šajā nozarē. Es to tiešām gribētu atbalstīt, jo tā brīvība, kas šeit tika izmantota bez piedalīšanās riska um, nodrošināšanā un bez atbildības, tas nav pieļaujami. Un arī nepieciešams, lai finanšu finanšu sektors, finanšu nozare eh, pietuvotos, pielāgotos reālajai ekonomikai un līdz ar to samazinātos un lai eh, finanšu nozare nebūtu pārspīlēta milzīga valstīs. Un mans jautājums ir, vai jūs vēlties šos te ētiskos principus arī ieviest un īstenot, vai jums tur ir kādi priekšlikumi? Euh, eh, jā, pilnīgi skaidri, uzklausoties visus viedokļus un diskutējot ar visiem ar to brīdi, kad jūs būsiet izvēlējušies man uzticēt konkrēto sektoru, kā tādu kā banku sektors, apdrošināšanas sektors, atkarībā no, no konkrētās valsts. Jā, mēs gatavojam CRD4, es runāju par banku regulējumu, un Šeit būs runa par kapitālu līmeni, kvalitāti, par garantijām, kas būs skaidri jānosaka, e, kā arī par nepieciešamiem piesardzības pasākumiem. Tas to, ko mēs saucam par paredzēšanas garu. Es, es domāju, ka tas ir jāapzinās pilsoņiem un, un, un un nodokļu maksātājiem. Un e, pār šo jautājumu esmu nolēmis strādāt e, sava mandāta pirmajās nedēļās. Paldies! Tagad Astridē Lulingai vārds no Eiropas Tautas partijas. Lūdzu, Astrid. Jā, paldies, priekšstādājs kundze. Izvirzītais komisāra amata kandidāta kungs. Sākumā izteikšu pāris vārdus par uh, Gulārs kundzes teikto. Domāju, ka Barņiekungam nevar pārmest uh, dažādas uh, deklarācijas vai arī uh, izteikums, uh, ko ir izteikuši citi. Domāju, ka ir jāpievēršas lietu būtībai un jājautā, kādi ir tie principi, uz kuriem balstīsiet jūsu darbību. Protams, ka mums ir jāizdara secinājumi no krīzes un esam pietiekam gudri, lai apzinātos to. Krīze pasaulē nosaka to, ka ir nepieciešams jauns regulācijas iestājas gan pasaulē, gan Eiropā. Un dažkārt ir tā, uh, ka daudzi domā, ka Eiropai ir jābūt šim dzinēju spēkam, kas uh, atjaunos šo starptautisko tirku ticamību. Kā jūs uh, darbosieties, ja konstatēsiet, ka Eiropas Savienības partneri ir ļoti tālu no tā, lai adaptētu šīs progresīvās idejas? Jūs zinat, ka kapitāla tirgi ir tādi vēl gaistīgāk kļuvuši un savukārt Eiropas uh, uh, finanšu tirgi uh, sajūtas aizvien um, sliktāk konkurencē. Jāsaka, ka mums patiesi ir jābūt tādam kā piemēram, un kā jūs novirzīsiet, novirzīsiet to, ka mēs um, iekristu kādā um, slazdā. Atbildi. Jā, Eiropai ir augsts uh, ambīcijas, uh, tai jābūt uh, augstām ambīcijām. Ātrāk izdarīt secinājumu nekā citiem, lai tas neatsāktos ar tādu pašu brutalitāti un spēku. Divas jomas ir tās, kur mēs esam uh, vadoši. Tā ir pāraudzība, uzraudzība, kā arī atbildīgu noteikumu ieviešana atalgojuma jomā. Tas ir nozīmīgi arī banku sektorā. Un direktīvas par pašu kapitālu. Nebaidīsimies būt uh, avangardā, būt pirmie. Ne Paēdīsimies mums, mūsu regulām jābūt eh, konkrētspējīgām. Es redzu eh, to kā iespēju eh, Eiropas rūpniecībai, teikt, runāju arī ar Bulmankungu. Ir nepieciešams šis finansējums kontinentā, kas ir regulēts un kas ir izdarījis secinājums, jo es nedomāju, ka politiski, humāni, ekonomiski varam uh, atļauties piedzīvot šādu uh, otru satricinājumu līdzīgi tam, kas bija 29. gadā. Secinājumiem jābūtiem, jābūt atzītiem, redzamiem, izsekojumiem. Pievērsīsimies, piemēram, pārtiks jomai, vīna jomai un citiem produktiem. tiem ir jābūt kvali, augsts kvalitātes produktiem. Ir jāzina, no kurienes tie uh, uh, nāk, um, mums jābūt drošiem tos uh, patērējot un šai pašai izsakojamībai jābūt. Uh, es esmu ļoti uh, uh, aizrautīgs šī uh, izsakojamības principa aizstāvētājs. Uh, uh tikko runājam par lauksaimniecības um, jomu, bet domāju, ka tas ir spēkā arī uz mūsu nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu. Tātad G20 uh, un to principu pielietošanu, tie ir arī man, tās ir manas pamatnostādnes. Astrid, man, manuprāt, jāatņem tev uh, tagad laiks, jo tu izmanto ilgāku laiku pirmajam jautājumam. Tagad pāriesim pie Karaskunga. Dargais Mišel Barņē, sveicu jūs atpakaļ. Uh, Tā es stādos priekšā komisāru ar politisko vadību, ar uh, aizrautību un uh, pieredzi vajadzīgā apjomā. Divi jautājumi. Pirmais jautājums. Parlaments aktīvi iestājās pret padomas uh, priekšlikumu par finanšu tirgus uh, uh, uzraudzību, tas ir vājāks par komisijas priekšlikumu, vai jūs izteiksiet jaunu priekšlikumu saskaņā ar ECB priekšlikumu uh, par finanšu tirgus uzraudzību. Otrakārt, bāzās komitejā mums aizvien vairāk rodas sajūta, ka daudzas Eiropas valstis tur kaut ko apņemas un tikai tad sāka īstenot likumdošanu. Kā mēs varētu panākt eh, to, lai parlaments paralēli politiskajiem struktūrām Bāzel 2 un G20 jau ir iesaistīts un jau pašā sākumā var iesaistīties likumdošanas procesā. Kā mēs te varam sadarboties? Kāds būtu jūsu priekšstats par to? Paldies! Karas kungs, uzklausot jūs gribat teikt, ka nu, godināšu to m, mm, darbu, kas ir jau ir darījuši daudz a, jautājumā par kapitāla prasību direktīvas 4. pārskatīšanu CRD 4, kā arī a, citām a, regulējošām, m, mm, regulējošiem dokumentiem. Mēs ne, vēl neesam ceļa galā. Padomi ir izteikusi savu viedokli. Būtu labāk, ja šī būtu vienošanās un būtu labāk, ja būtu vienošanās, un mēs varētu doties uz priekšu. Tātad pirmā vienošanās ir, tagad mēs esam procesā, jūs ļoti labi apzināties to, parlaments dos savu pievienoto vērtību. Negribu teikt to, ko komisija tagad teica sākotnējā iniciatīvā. Uh, par uzraudzību mm, vismaz trīs jomās, kas ir ļoti nozīmīgas, lai globālā arhitektūra, ko veidosim, būtu uzticama un efektīva. Negribu asociēt Eiropas parlamentu. Bāzēls uh, likumdošanas aktu ieviešanā, un negribu teikt kritisks vārds, valstu valdību vadītāji lēma, es varu tikties uh, gan ar jums, gan ar citiem komisāriem, kas darbosies ar šiem jautājumiem. Šādas tikšanās jau ir plānotas. Un runāsim par tiem jautājumiem, kas skars mani tieši. Vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka šī parlamenta asambleja un komiteja ir ļoti zinoša un šie viedokļi zina situāciju visā pasaulē. Jā, protams, komisija arī to zina un padomu tām jāreikinās ar to, un mēs balstīsimies uz šo pieredzi, veidojot labu regulāciju. Karas eh, kungam nav papildi jautājums, eh, tagad var līdz ar to pāriet pie sociāldemokrāta grupas un došu vārdu Skinner kungam. That... Komisāra kandidāta kungs, es eh, pieņemu, ka jūs droši vien vēlaties spēcīgu, konkurētspējīgu un drošu finanšu sektoru Eiropā, vai nu tas būtu Frankfurtē, Parīzē vai Londonā. Un eh, Eiropā atrodas visattīstītākie finanšu centri pasaulē. G20 norāda, ka mums ir jābūt striktiem regulētoriem standartiem, lai varētu cīnīties ar problēmām. Eh, Solvency 2 ir viens no tiem, eh, eh, tātad maksātspēja 2 ir viens no tiem, kas eh, varētu šeit palīdzēt, bet kā, tātad es gribētu, lai jūs mums pastāstītu par to, kā jūs redzat Uh, uh, kā var sadarboties ar mūsu partneriem, lai panāktu līdzīgus likumdošanas standartus, vai jūs nepiekrītat, ka mēs saņemsim tikai daļēju efektu vai pat uh, pazemināsim savu konkurētspēju, ja mēs neradīsim tādu pašu ekvivalentu risinājumu? E, e. Skinner kungs, pirmām kārtām visi uh, šeit noteikti zina, un visi tie, kas klausās mūs, zina, cik ļoti nozīmīgi lomu jūs spēlējat šajā maksātnespējas paketē un izstrādājot to, kā arī jautājumu par apdrošināšanām. Šai likumdošanai ir ļoti liela ietekme, it īpaši izcelšu apdrošināšanas jomu. Vēlreiz, kā jau iepriekšējā atbildē teicu, mm, teikšu, ka mēs saskaramies ar globālu krīzi, ar mm, tādu aptvērumu, kāds mm, nav bijis kopš 1929. gada. Mums ir jāizdara mūsu mājas darbi, jāstrādā šeit, Eiropā. Vienlaikus šajā transatlantiskajā diskusijā Skinnerkungs, jūs to zinat, un ar citiem lieliem partneriem, ar Ķīnu, Ķīnas Eh, ekonomikas spēks ir ļoti eh, nozīmīgs. Jāstrādā ar viņiem kopā, lai virzītos eh, tādā pašā ātrumā. Atkārtošu, ka šis starptautiskais dialogs ir ļoti nozīmīgs. Varbūt, ka mums nebūs um, laiks pievērsties visiem grāmatvedības um, jautājumiem un um, tā tālāk. Ja mēs vēlamies šādus labus noteikumus, kas būtu efektīvi, jārunā par to pašu, ir jābūt šai. Uh, kopēji atsaucas sistēmai, piemēram, Deutsche Bank, Vācu Bank. Ja skatīsieties uz tās uh, bilanci ar Eiropas grāmatvežiem un ASV grāmatvežiem, mm, tad rezultāts būs uh, pilnīgi atšķirīgs uh, no 1,1 līdz 1 pret 2 jāsaprot, ir nepieciešams šis um, kopējais um, noteikums kopējā izpratne, lai varētu tos pašus noteikums attiecināt visā pasaulē. Jūs runājat par reciprocitātes principiem un par maksātnespēju divi, to, ko jūs ļoti labi zinat. Skinner kungs, esmu ļoti uh, vērīgs, lai mēs balstītos uz solīdu un neatkarīgu uh, viedokli un konsultāciju. Mums ir nepieciešams labs izvērtējums, neatkarīgs par visiem šiem jautājumiem. Very quickly, um, taking up... Pavisam ātri šo pērējo, ko jūs minējat par grāmatvedību, es ceru, ka jūs spēlēsiet zinām lomu Transatlantiskajā ekonomikas padomē ar Tim Gaitneru un citiem, kur mēs arī spēlējam zinām lomu. Tas būtu ļoti svarīgi, bet par šo jautājumu vai jūs nedomājat, ka ir svarīgi arī, lai būtu tāda kā uh, godīga vērtība, kas aizsargātu gan investors, gan uh, patērētājus, un ne tikai bankas bilants uh, būtu, kā mēs to redzam? Uh, Jā, nu pāris minūtēs mēs nevaram uh, izskatīt uh, šo tirgus vērtību vai uh, korekti noteikto vērtību. Tirgus uh, vērtība. To drīzāk redzētu kā šo patieso vērtību. Nu, tas nav viens un tas pats, par ko mēs runājam. Domāju, ka šajā jautājumā par um, normēšanu ir nepieciešama laba sabalansētība starp vēlmi saglabāt stabilitāti, lai novērstu riskus, kuru konsekvences redzējām. Mums ir nepieciešams labs pārskats. Man ir jāstrādā par šo attiecībā šo jautājumu ar visiem iesaistītajiem aktieriem. Arī ar parlamentāriešiem, kas var runāt par šo jautājumu ļoti prot Mm, profesionāli. Un par reciprocitātes uh, principu liekas, ka Eiropa ir tādā ļoti īpašā uh, situācijā. Mums nav jābūt naiviem. Tas ir nozīmīgi arī. Paldies. Es meklēju mūsu nākamo runātāju Elga Travī kungu. De kandidāta komisāris, ik zou het even willen hebben over het verloop. Paldies, Barņiekungs gribu nedaudz runāt par atalgojumiem. Ziniet, ka starplaikā ir izrādījies, ka prēmiju sistēma, kura ir orientēta uz īstermiņa veikumu un riskiem, ir izraisījusi katastrofālas sekas. Ir arī ētiski aspekti, kas ir ļoti nozīmīgi Tādēļ gribu zināt, vai jūs uh, varētu kaut ko vairāk skaidrot par jūsu redzējumu, jūsu vīziju. Ir ieteikumi, kas ir uh, jau 2004. gadā formulēti, jūs rakstveidā atbildēs, jūs sakat, ka jūs uh, mm, sastādīsiet ziņojumu. Pētījumi rāda, ka uzņēmumos mm, situācija tiek um, piemērota likumdošanas um, aktiem, ka nav tāda vēl papildus uh, iesaista. Kas ir nepieciešams ētikas jomā Eiropā? Pievēršoties atbildēm. Es jau citēju Ādamu Smitu tikko, un tā ir mana pārliecība, ka rūpniecībai finansējumu ir nepieciešama noteikuma, kas balstās uz, ēd, uz morāles uh, pamatprincipiem. Elka Dravīkungs, jūs teicāt, ka šī saikne starp riskiem un atalgojumiem ir bijusi, un ka atalgojumi ir bijuši uh, pārmērīgi, kā tie ir iedrošinājuši riskēt dažādās, dažās iestādēs. Domāju, ka atalgojuma sistēma ir bijusi viens no faktoriem, kas ir krīzes sākumā, un ir nepieciešama caurskatāmi noteikumi, kas vairs neiedrošina uzņemties šādus riskus vai īstermiņa risinājumus. Ceļakārti, ceļakārti ir G20. Esam apņēmušies Eiropā ieviest finanšu stabilitātes padomus noteikumus, kas strādā šiem jautājumiem jūs zinat, ka tie vēl nav um, ieviesti visi, visi trīs arī par atalgojumu uh, struktūru. Ceru uz jūsu palīdzību, um, lai pirmajā lasījumā pieņemtu šo tekstu. Nesmu uh, šokēts, uh, nebūšu, kad, El Kadrauja kungs, ja mm, dosimies vēl tālāk par uh, akcionāru atbildību runājot. Tas, kas tiek attiecināts uz bankām un e, investīciju firmām, kā kapitāla prasība direktīva, domāju, ka tas būs nozīmīgs instruments struktūrai un kontrolai at arī attiecībā uz atalgojumiem. Dank u wel voor uw antwoord. Uh, misschien heel kort een opvolging. Paldies par šo te atbildi. Vēl viens papildu jautājums. Vai jūs arī nedomājat, ka šāds regulējums Eiropas līmenī būtu uh, jātiecina ne tikai uz finanšu sektoru, bet arī uz visiem citiem uh, uzņēmiem, kas uh, ir biržā kotēti. Sensla, évokant... Euh, Šādā virzienā, pieminot bankas, apdrošināšanas, investīcijas uzņēmums un alternatīvos investīcijas fonds, man atbildi ir jā. Ja. So now it's Mr. Klints vēl. Tagad eh, Klinca kungs Alda grupas vārdā. Barņē kungs, lielākais posts no krīzes, manuprāt, ir tas, ka liela daļa no mūsu pilsoņiem ir zaudējuši uzticību mūsu finanšu sektoram un pat tirgus ekonomikai kā tādai pilsoņu acīs tas izskatās tā, ka ugunsgrēks ir nodzēsts, eh, bet eh, nav um, um, novērsta šī konkurences kropļojuma, ko rada valstiskā iejaukšanās. Mēs redzam renacionalizāciju un protekcionismu tendences. Turklāt patērētājiem ir iespējas, ka tie, kuri ar uh, pārāk lielu uh, risku un uh, tirzniecību ir iz, izraisījuši šo krīzi, tie tagad ir tikuši cauri sveikā. Uh, ir cilvēki, kas ir atlaisti, tāpēc, ka viņi ir paņēmuši sviesmais no darba, bet tie, kas ir izraisījuši milz krīzi, tie turpina vienkārši bez soda strādāt. Kā jūs gatavojaties atgūt patērētājiem pilsoņu uzticību? Jā, eh, cilvēki nav ievērojuši likumdošanu, tad katrā valstī ir justīcija, eh, kas eh, ir paredzēti, lai varētu viņus sankcionēt. Šeit ir runa par likumiem, kas nav tikuši ievērot. Šobrīd mēs runājam par jaunu likumdošanas korpusu, Eiropas likumdošana, lai ietvērtu ētiku, morāli, iespējas e, finanšu nozarei. Tā tad vēlreiz gribu teikt, ka mums ir nepieciešama ekonomika. Ekonomika ir nepieciešams tirgus. Un ir šim tirgum jākalpo E, noturīgas izaugsmes e, interesēs. Kādien es sacīju apvienoto nāciju e, tribīnē, tad, kad es pārstāvēju savu valstu, tas bija pēc Buša uzrunas, kurš runāja par to, ka pasauli ir jāpadara drošāka, un es sacīju, drošāka pasauli būs pirmkārt taisnīgāka pasauli. Tāda pasa pasaule, ko mēs redzam šobrīd, nav taisnīga. Un par to nebūtu nav jābrīnās. Un mūsu, mums ir atbildība. Es, kā komisāra kandidāts, jūs kā parlamentārieši, mēs esam šeit, lai padarītu pasauli e, taisnīgāku. Ne, nevis tāpēc, lai padarītu trauslāku vai bezvērtīgāku ekonomiku, bet mums ir nepieciešama kvalitatīva justīcija un e, kvalitatīva ētika pasaulē. Un Mums ir mēs eh, nedrīkstam izraisīt cilvēku sacelšanos vai nesaprašanu. Es gribu taisnīgāku pasauli, un es gribu, lai Eiropa ir šādas pasaules priekšgalā. Mums nevajadzētu lolot ilūzijas. Tā joma, kurā mēs šeit strādājam, un eh, kas būs jūsu portfels, eh, lielākajai eh, daļai iedzīvotāji ir pilnīgi ķīniešu ābec. Viņi neko par to nesaprot. Un tāpēc mums bez tā darba, ko mēs jau tagad veicam, vajadzētu padomāt arī par to, ko mēs papildus varētu darīt, lai patiešām atgūtu patērētāju un pilsoņu uzticību, lai viņus atkal uh, padarītu par uh, pro-eiropiešiem. Papildus jautājums. Eiropā ir Stiftung Vārentest, kas ir fonds, kas pārbauda dažādus produktus regulāri un tad dod uh, savu uh, zīmogu, labs, ļoti labs un tā tālāk. Tā ir valsts finansēta organizācija un ļoti neatkarīga. Vai jūs varat iedomāties, ka kaut kas tāds tiktu izveidots arī finanšu produktiem? E, jūs Vācijā runājat dažkārt par pārtiks, e, pārtiks produktu kvalitā, e, kvalitāti, visu izstrādājumu kvalitāti, jā kvalitāte mūsu valstīs. Mēs visās valstīs, kurās ir administratīvas struktūras, eh, pētījumu biroji, kuri valsts vārdā kontrolē eh, kvali eh, produktu kvalitāti, drošumu. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem Eiropas ro robežu tirgos attiecībā uz tiem produktiem, lai tie, kur tiek ievesti E, mūsu e, tirgu, lai tie visi atbilstu drošības un kvalitātes standartiem. Es to nesaku kā protekcionists, es nevēlos protekcionismu es eh, tikko pa, paralēls novirku ar Lulīngas kundzi par eh, pama, eh, bāzes produktiem, kas ir vajadzīgi, un ar finanšu produktiem. Tas ir nepieciešams gan maziem, gan lieliem noguldītājiem produktu drošība, kas ir pieejama tirgū. Tas Tā ir viena no uzraudzības eh, institūciju lomām - nodrošināt šo drošumu nacionālā un Eiropas līmenī, un mums ir jāgarantē arī šo finanšu produktu drošība. Gigold, the... Gigold kungs, zaļo grupas vārdā lūdzu. Yes, uh, well, I, I, uh, es gribētu uzstāt uz to, ka šajā komitejā mums ir ļoti spēcīgs eh, kopdarbības eh, gars, un tāpēc es gribētu atkārtot divus jautājumus un saņemt atbildes uz diviem konkrētiem jautājumiem. Viens no tiem ir, kā jūs vēlaties nodrošināt to, ka finanšu sektors eh, maksā savu daļu, lai nosaktu izmaksas nākotnē. Es neesmu dzirdējis nevienu konkrētu atbildi, un otrkārt, kā jūs vēlaties nodrošināt to, lai nākotnē mūsu parlaments uh, būtu sarunu procesā, eh, jo šīs ir kritiskās, eh, kritiskās sarunas sagatavojot dokumentu. Mēs negribam tikai lemt par jautājumiem, kas ir izņemti kaut kur citur. Es gribētu saņemt atbildes uz šiem diviem konkrētiem jautājumiem atka, saskaņā ar tām pārliecībām, kuras jūs tikko paudāt šeit eh, mūsu priekšā. Gīgold kungs, mēs. Uh, no, tuvojamies mūsu tikšanās noslēgumam, un, ja jūs vēlaties, es būšu eh, pieejams eh, sadarboties ar jums, tikties ar komiteju, ar eh, koordinatoriem, ar referentiem. Komitejā pilnībā īstenos tos pienākumus, kas tai piekrīt līguma izpratnē, koplēmuma izpratnē, asociāciju un visās izvērtējuma ziņā Un pilnīgi dabiski būs arī trīspusēja vienošanās, pie kuras strādā eh, komisijas priekšsēdētājs Barozu starp institūciju dolīgums, lai mēs varētu labāk ieviest jauno līgumu, ievi, jaunā līguma ieviešanu. Es nevaru neko konkrētāk pateikt un tālāk papildus formālajam juridiskam eh, ietvaram. Esmu apņēmies eh, un ieinteresēts sadarboties ar jums jo mēs strādājam koplēmuma ziņā. Tas ir par otro eh, punktu. Par pirmo punktu jautājums eh, man netika uzdots, bet jūs to pie... Eh, man tika uzdots, bet jūs to pieminējat. Kā finanšu sektors maksā savu daļu? Es vēlos par to runāt pilnīgi atklāti. Tiek runāts par nodokli apritei Pirmais to pieminēja Tobinkungs e, - nodoklis naudas svārstībām, tālāk nodoklis bankām, un tad varbūt vēl, vēl citas domas, tad, kad mēs e, skat, e, saskaramies ar šo naudas masu, kura pārvietojas. Otrs, otra jautājuma puse - kam tas tiktu izmantots? Tas būtu nodoklis, lai varētu ap, apmaksāt izdevumus, kas ir radušies nomaksājot mūsu mūsu parādus. Un vēl viena doma, kur es tā labprāt eh, atbalstītu, eh, veltīt eh, šo nodokli, lai risinātu lielus nozīmīgus jautājumus, piemēram, ar šādu taksi mēs būtu vai labāks rezultāts ieguvuši Kopenhāgenā. Lielus ekoloģiskus vai cita rakstura jautājumus. Esmu atvērts visām šīm idejām in the in, in your administration. Savā administrācijā, eh, kuru jūs visdrīzāk drīzumā kontrolēsiet, ir eh, vairākas ekspertu grupas, kuras eh, ietekmē dažādas likumdošanas aktus. Un šī, šajās ekspertu grupās jūs neredzat arotbiedrības patērētāju organizācijas, vai, ja tās ir, tad tās ir ārkārtīga minoritāte, un šo ekspertu grupu da, sad, tikšanos protokolu netiek publicēta. Es gribētu lūgt, lai šajās ekspertu grupās būtu līdzsvarot sastāvs un lai protokoli būtu eh, pilnībā publiski pieejami. Vispirms runājot par administrāciju, kuru man var būt tas gods vadīt, ir ārk, tā ir ārkārtīgi kvalitatīva. Esmu ar viņiem jau ticies, direktori, struktūra vadītāji, un es varu tikai lepoties, ja es vadu šādu administrāciju. Un Ir dažādas komitejas, ekspertīzes eh, un iespējams es arī uzsākšu dažādus ekspertīzes un izpē, izvērtēšanas pasākumus, eh, kas būtu maksimāli neatkarīgi un eh, kvalitatīvi papildus tam kvalitatīvajam darbam, kuru īstenojam mēs kā neatkarīga administrācija. Pēc tam jūs jau nosaucāt komitejas, kuras pastāv un kurās ļoti iespējams Eh, būtu nepieciešams šos jautājumus skatīt. Es gribētu pozitīvi atbildēt uz jūsu jautājumu, eh, tajā pašā laikā eh, paturot sev tiesības skatīt, kas tā par komiteju, kurā komitejā. Un es jau pirms stundām sacīju, ka es gribu strādāt pie Eiropas tirgus samierināšanas ar pilsoņiem, arotbiedrībām, ekonomiskajiem spēkiem un tajā pašā laikā uzklausot Eiropas ekonomikas sociālo lietu un Eiropas reģionu komiteju viedokli. Līdz ar to mana atbilde jūsu ieteikumam ir atbalstoša. Un vispēcot uh, vārds uh, Fordas kundzei ECR grupas vārdā. Liels paldies, Barņē kungs, jo īpaši par jūsu komentāru par to, ka finanšu sektoram vajadzētu kalpot ekonomikai Es negribētu piedzīvot situāciju, kur uh, globālā ekonomika tiek eh, novesta uh, pie uh, gandrīz bankrota sliekšņa finanšu sektora dēļ. Priekšsēdētājs kundze sākumā skaidroja to, ka mēs varam sagaidīt 50 dažādas likumdošanas dokumentus. Šajā komitejā tur būs runa par krīzi, par prēmijām un eh, atvesinātiem finanšu instrumentiem. Ja mums būs eh, gudra likumdošana un regulācija, tad ir jāregulē tas, kas ir jā, vajadz, kur ir vajadzīga regulācija, un tas ietekmēs, protams, arī reālo ekonomiku, un tas ir jāņem mērā. Eh, mūs bieži vien kritizē, ka mēs nepazīstam šo ietekmi, un Pēdējais, ko es dzirdēju, ka ieteikumu uz pensiju fondiem varētu būt 25 miljārdi eiro gadā. Tātad, vai mēs tiešām uh, izprotam šo te ietekmi, vai jūs uh, uh, varētu pārskatīt šo jautājumu, mēs turpināsim strādāt pie citiem jautājumiem un uh, tad varētu kopīgi strādāt pie šiem jautājumiem. Madame, l'objectif est de donner du. Cienītā kundze, mērķis ir uh, darīt efektīvi un ar tādu lielu uh, mērķtiecību to, ko darām. Tā ir mūsu atbildība. Mums ir jāizrāda mūsu griba. Es negribu teikt, ka viss sāksies uh, tikai vienā noteiktā dienā. Uh, pirms eh, Barozo divi komisijas ir strādājuši daudzi jau šajā jomā, eh, kurā uzņemšos atbildību. Jau eh, pašā sākumā, jau no paša sākuma teikšu, ka 1600 testi, te, teksti likumi ir izstrādāti, ieviesti, nosaka iekšējā tirgus darbību. Pievēršoties inteliģentai pāraudzībai un efektīvai darbībai. Uh, Jā, protams, kundze, man būs iespēja sadarboties ar parlamentu un izvērtēt visus šos tekstus. Jā, esmu gatavs jau Pols kundzei kā sākumā. Esmu gatavs parakstīt šo dokumentu. Tas man nešakē, tas ir mm, likumīgs ar prasībām, kas ir saprotams. Teksta kvalitāte par hedge fondiem jūs pievērsāties šiem jautājumiem. Uh, hedge fondu pārvaldītāji. Viņiem arī nav jābaidās no šīs likumdošanas, tā arī ir viņu interesēs. Visu interese ir uh, neturpināt strādāt caurskatāmības uh, trūkuma režīmā, kā tas bija pagātnē. Ir nepieciešami labi noteikumi, un visiem jābūt spējīgiem attīstīt uh, um, to mm, biznesu šādā skatrā ietvarā. Uh, mums jāuzlabo dažādi teksti, dažādi likumi, jādara tie saprotami. Tas sakāms par hedge fondiem. Esmu gatavs, cienītā kundze, strādāt, lai uh, likumdošanas uh, kopums uh, attīstītos šādā izpratnē. Visu dokumentu kopums, ko iesaka komisija. Paldies. Uh, šī apņemšanās skatīties uz hedžu fondu uh, Uh, konsekvencēm uh, ir ļoti labi. Runājot par neparedzamām, neparedzamu ietekmi, vai jūs varētu um, pastāstīt, kāds, kāda priekšrocība varētu būt tam, ka uh, Eiropas Savienība rīkojas pirmā un kā tas varbūt varētu tomēr uh, radīt situāciju, kad finanšu uh, nozars dalībnieki vienkārši pārvācas no Eiropas uz citām uh, pasaules daļām. Chacun euh, prend ses responsabilités. Katrs uzņems uh, savu atbildību. Jā, viens vai cits, rūp, viens cits vai rūpniecības nozara pārvietot savu ražošanu no Eiropas uz citu pasaules daļu. Tādēļ, ka caurskatāmīgi tiek pielietota pāraudzība, atbildība Tie cilvēki, kas šādi rīkojas, uzņems savu atbildību. Rīkojas, kā viņiem liekas pareizi. Mans viedoklis ir tāds, ka finanšu um, sektors Londonā un citos, citās vietās sapratīs, ka tās interesēs un tās priekšrocība ir būt kontinentā, kur ir izveidot šie labie noteikumi, laba pāraudzība, lai uh, Uh, šai uh, nozarei samazināt visus riskus un, un, un briesmas, kuras redzējām. Dažkārt šie riski vienkārši ir pārāk, uh, vairāk kārt lielāki nekā nesaprašana un nekā tāda naidīga attieksme. Mēs strādāsim pie šīs inteliģentās uh, uzraudzības. Uzklausīšu. Es negribu provokcēt uh, šī uh, finanšu uh, sektora vājināšanu vai pārvietošanos. Uh, Mēs darīsim mūsu darbu um, ļoti strikti noteikti un inteliģenti. Liels paldies! Līdz ar to um, mūsu jautājuma kārta ir beigusies, un tagad uh, man ir uh, jāpaziņo, ka izvērtējums uh, ekonu komisāru kandidātiem uh, notiks uh, šodien. Uh, 8 vakarā, 5G2 un turpināsim arī rīt 9 no rīta 1G2 telpā un uh, tagad nodošu sēdz vadību Malkomam, lai viņš eh, noslēdz eh, savu daļu. Uh, Vai Barņē kungs vēlas noslēgumā kaut ko teikt, kādu īsu noslēgumu uzrunu? Mēs jau tagad esam iekavējuši desmit minūtes, jo bija ļoti garas uh, Eh, ievadrunas, bet varbūt kādu minūti es jums varētu dot. Priekšsēdētājs kundze, ļoti labprāt esmu šeit zālē, var palikt gluži visu vakaru ar jums kopā. Atgriezīšos, ja vēlēsieties. Es vēlētos tikai pateikties priekšstādātājs kundze un priekšstādātāja kungs par jūsu uzņemšanu, Eh, jūs, eh, Šāna Balskundze, es uzklausīju jūsu bāžas eh, par to, ka nav jā, jā vada tikai jāvadīšanas pēc un jāveido likumdošana tikai likumdošanas pēc. Mums ir nepieciešami labi noteikumi, lai atbildētu krīzei un virzītos uz priekšu esmu ļoti daudz in, uh, enerģijas investējis šajā uh, sektorā. Tas ir liels Eiropas tirgus sektors apstiprināja manu vēlmi eh, reizi nedēļā doties uh, apmeklēt uh, galvaspilsētas, runāt ar deputātiem, iesaistīt jūs šajās vizītēs. Ceru, ka varēšu turēt šo um, apņemšanos, tikties ar um, dažādiem aktēriem, arotbiedriem un tā tālāk. Iesaistīšu jūs un uh, pateikšos par jūsu uzticību, ja jūs uh, uzskatīsiet, ka esmu spējīgs, un vēlos visus cilvēkus, uh, visos radīt uh, uzticību šim uh, tirgum, šim uh, iekšējiem tirgum un strādāt šādā izpratnē. Well, ladies, ladies. Dāmas un kungi, Es sāku šo sēdi, un tagad man šī sēdi ir jānoslēdz. Es zinu, ka virkne IMCO kolēģu ir nosēdējuši šeit visu uzklausīšanu, kas parāda viņu interesi. Gribētu pateikties Balzas kundzei par ciešo sadarbību, jo īpaši gribu pateikties Mišelam Barņē par viņu visaptvarošajām atbildēm un gribu teikt saviem uh, kolēģiem, ka mēs uh, tiekamies astoņos, kas ir šeit blakus, uh, 4Q1 zālē. Liels paldies arī tūkiem, saka priekšsādātais, un visiem jauku vakaru!